So, äh, sehr geehrte Kollegen, herzlich willkommen. Godātie kolēģi, esat sveicināti šajā agrajā rītā. Es varu teikt äh, daudzskaitlī, jo es redzu vesels divus kolēģus. Izskatās, ka, ka daudz kolēģi ir saskārušies ar problēmu, ar ko es saskāros jau vakar vakarā. Nokļūšana šeit äh, piecreiz ilgāk mums visiem zinām iemeslu dēļ. Bet NATO samits drīz beigsies. Es, protams, atvainojos mūsu viesa priekšā šodien, ka viņam ir jāuzstājas eh, ļoti nelielas publikas priekšā, bet man ir vēl jau lielāks prieks sveikt Bulgārijas eh, eh, pārstāvi, finanšu ministru Vladislavu Goranovu. Esat sveicināti, man prieks jūs redzēt šeit. Pirms ķeramies klāt pie darba kārtības, vēlos informēt, ka vakar notika pirmais BRD trialogs. Sākumā tika precizētas darba metodes un identificēti sarežģītākie temati īpaši jārunā par MRL kalibrēšanu un subordinācijas eh, ierobežojumu, kas eh, tika identificētas kā tās tēmas, kur parlamenta un padomas nostājas ir vis tālāk viena no otras. Nākamie trialogi būs 11. un 26. septembrī. Un ir arī mandāts tehniskā trialoga uzsākšanai. Tik daudz tehniskā informācija jums. Vēlos jūs informēt eh, par šodienas eh, procedūru. Kā jau parasti, vispirms eh, uz desmit minūtēm uzklausīsim ekofinu priekšsēdētāju, pēc tam sekos piecu minūšu jautājumu atbilžu bloki ar iespēju uzdot papildinošu jautājumu, ja šo piecu minūšu laikā eh, atlicis vēl laiks. Pirmajā kārtā katra politiskā grupa varēs uzdot jautājumu, ja līdz tam brīdim būs ieradušies. Un pēc tam jau pēc dehonta sistēmas. Ja pēc tam vēl atlicis laiks būs, tad brīvais mikrofons, kas ļaus mums turpināt dialogu. Tūlīt arī dodu vārdu Bulgārijas finanšu ministram Goranovam uz desmit minūtēm, lūdzu. Ladies and gentlemen, colleagues. Uh... Dāmas un kungi, Kolēģi, ļoti, lūdzu jūs sagatavoties uzklausīt mani bulgāru valodā. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми членове на комисията по економическите... Priekšsēdētāji, kungs, godātie ECOFIN komitejas locekļi. Pirms sešiem mēnešiem es prezentēju jums Bulgārijas prezidentūras prioritātes – ekonomikas un finanšu jomā. Toreiz jau es uzsvēru, cik svarīgs ir konstruktīvs dialogs starp Eiropas parlamentu un padomi. Tas ir izšķirošs faktors, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Šodien varu pārliecinoši sacīt, ka kopā sasniegtie rezultāti ir sasniegti pateicoties labai sadarbībai un nāks par labu Eiropas Savienības nākotnē. Bulgārijas prezidentūras ietvaros nebija aktīva trialoga finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlos izteikt pateicību Eiropas parlamentam par konstruktīvo dialogu sanāksmi laikā ar atbildīgajiem amatpersonām, gatavojoties trialogiem, un tas turpināsies Austrijas prezidentūras laikā. Bulgārijas prezidentūra strādāja maksimāli atklāti un caurskatāmi un darīja visu iespējamo, lai eh, atrastu līdzsvaru starp iesaistīto pušu interesēm. Organizējām daudz konsultāciju, ekspertu un arī politiskajā līmenī, piedaloties eh, visām dalību valstīm, Eiropas Savienības iestādēm, uzraudzības aģentūrām, patērētāju tiesību aizsardzības eh, iestādēm. 196 sanāksmes organizējām ECOFIN struktūrās kas veido aptuveni 15% no visām Bulgārijas administrācijas organizētajām sanāksmēm. Kopējais ECOFIN izskatīto dosie skaits bija 37. 18, 18 no šīm lietām nonācām pie padomas eh, nostājas vai vienošanās ar Eiropas parlamentu. Īpaši pavirzījāmies uz priekšu banku likumdošanas jomā. Viens no galvenajiem mērķiem Bulgārijas prezidentūrai, ka tas tika formulēts prezidentūras trio uh, programmā, bija panākt izšķirošu uh, progresu banku sektoru riska jomā. Pēc intensīvām sarunām un vairāk kā 200 divpusējām un daudzpusējām sanāksmēm mēs nonācām pie kopīgas nostājas banku paketē nonācām pie kompromisa jautājumos, kas ir ļoti sarežģīti un bija polarizējuši dalību valsts. Jaunu noteikumu pieņemšana tiešā veidā ietekmēs finanšu stabilitāti un uzticēšanās palielināšanu banku sektorā. Tas viennozīmīgi palīdzēs pārvarēt nesenās ekonomikas un finanšu krīzes sekas. Šis kompromiss eh, pavērs ceļu detalizētākai un politiskai diskusijai par jautājumiem saistībā ar risku dalīšanu šajā sektorā. Trīs mēnešus pēc priekšlikuma regulai publicēšanas, ar ko tiek grozīti, grozīta regula 924 attiecībā uz maksām par pārobežu transakcijām mēs eh, vienojāmies par sarunu mandātu ar Eiropas parlamentu. Tas būs labi uzņēmumiem un arī iedzīvotājiem, jo tiks eh, harmonizētas maksas par pārobežu darījumiem ar nacionālajiem iekšējiem darījumiem, tā skaitā ārpus Eirozonas. Ievērojams progress ir sanākts, panākts arī tehniskajā līmenī diskusijās par Eiropas eh, noguldījumu garantijas schēmu EDIS. Pēc konstruktīvām diskusijām prezidentūra eh, sagatavoja līdzsvarotu progresa ziņojumu, kas attiecas uz normatīvo eh, paketi attiecībā uz obligācijām. Mēs sākām strādāt pie šī jautājuma maijā. Nav daudz laika pagājis, bet esam jau spējuši sasniegt ievērojumu progresu. Trijās sanāksmēs mēs detalizēti apspriedām šo dosjē un sagatavojām kompromisa tekstus arī attiecībā uz eh, sektu obligāciju prudenciālo režīmu. Bulgārijas prezidentūra arī uzsāka intensīvas sarunas par diviem normatīviem priekšlikumiem kas ietilpst NPL, jeb slikto kredītu paketē. Progress šajā jomā ir cieši saistīts ar Bulgārijas prezidentūras prioritātes banku sektorā izpildi, konkrētu risku mazināšanu un darbu pabeigšanu pie Banku Savienības. Mēs arī turpinam strādāt pie kapitāla tirgus savienības izveidas Man vajadzētu arī jums norādīt, ka Bulgārijas prezidentūra nonāca pie līdzsvarot kompromisu par normatīvo priekšlikumu par eh, visu Eiropas personīgās pensiju produkta izveidas, ja PEP. 19. jūnijā bija diskusijas par šo tematu, un mēs ieguvām mandātu sarunām starp padomi un Eiropas parlamentu. Mēs ceram, ka profesionālu pensiju iestāžu jautājums vēl tiks apspriests arī pašās sarunās. Šis priekšlikums ir svarīgs kapitāla tirgus savienībai, un jums, godātie deputāti, septembrī ir jābalso par parlamentu nostāju šajā jautājumā, un es ceru, ka šis process turpināsies. Mēs arī sekmīgi virzījāmies uz priekšu diskusijās eh, par paketi, kas ļautu likvidēt šķēršļus pārobežu investīcijām, kas tika publicēts 18. gada martā. Pēc intensīvām sarunām mums izdevās eh, nonākt pie mandāta sarunām ar Eiropas eh, Savienību. Bulgārijas prezidentūra rūpīgi strādāja pie finanšu uzraudzības sistēmas. Uh, Šis ir politiski sensitīvs temats. Septiņi sanāksmes tika organizēts par dažādām komponentēm eh, Eiropas komisijas sagatavotajā priekšlikumā. Mēs ierosinājām alternatīvas. Mēs sasniedzām arī ievērojumu progresu diskusijās par otro priekšlikumu, ar kur tiek grozīta Eiropas tirgus infrastruktūras eh, regula, jeb emīra runa ir par centrāliem darījumu partneriem, jeb CCP. Tāpat mēs uzsākām diskusiju par paketi, kurā ietilpst regula un direktīva par pilnīgi jaunu prudenciālo uh, režīmu eh, starpnieku institūcijām. Šo paketi eh, dalību valstis atbalstīja diezgan plaši. Tāpat strādājam arī pie apdrošināšanas produktiem. Kas attiecas uz nodokļu politiku, mēs eh, daudz eh, ko sagaidījām. Tas bija gāgonetuna uzsvars eh, arī turpmāk tiks likts uz cīņu ar nu, krāpniecību nodokļu jomā un agresīvu nodokļu plānošanu. Balstoties uz ceļu kārti, kur izstrādāja prezidentūra šī gada janvārī. Bulgārijas prezidentūra sāka darbu pie septiņiem nepabeigtiem dosjē kopš e, mārta ir panākt vienošanās par direktīvu, kas saistīta ar pārobežu e, līgumiem, kas ir svarīgi no politiskā viedokļa, jo no vienas puses tiek nodrošināta caurskatāmība, nodokļu jomā un cīņa ar agresīvu nodokļu plānošanu. Un no otras puses e, paudām stingru atbalstu noteikumu īstenošanai. Mēs e, prioritizējām šo dosie un apņēmāmies aktīvi strādāt, lai panāktu agrīnu vienošanos. Organizējām uh, četras sanāksmes darba grupā un arī korepēra sanāksme. Pieci no septiņiem kompromisu tekstiem arī eh, nonāca līdz vienošanos. Pēc intensīvas sagatavošanas ECOFIN eh, pieņēma lēmumu par kompromisu tekstu un 25. maijā šis dosie tika slēgts kas attiecas uz digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. To prezidentūra atzina par vienu no savām prioritātēm. 21. martā komisija prezentēja paketi par um, nodokļu piemērošanu digitālajā nozarē. Sarunas notika arī martā neformālās uh, korepēra pusdienās kā arī 11. aprīlī, augsta līmeņa darba grupa 18. aprīlī un arī neformālajā ekofina sanāksmē Sofijā ehm, šī gada aprīlī. Mums ir jārisina šie izaicinājumi, lai ehm, nonāktu līdz globālajiem līmenim. Otrs komisijas priekšlikums par digitālo ekonomiku bija eh, teksts par digitāliem pakalpojumiem. Četras sanāksmes tika organizētas. Līdz ar to izskatot šo tekstu pantu pa pantām, eh, tika nu, noslēgta visa teksta izskatīšana un nonācām līdz pirmajam kompromisa tekstam šim, šai direktīvai, kas attiecas uz kopējo mm, uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi CCTB. Mēs vēl turpinām darbu pie šī jautājuma. Vispirms jau augsta līmeņa darba grupā janvārī, un Bulgārijas prezidentūra paziņoja par saviem nolūkiem koncentrēties uz pēc iespējas plašāka vienošanās panākšanas par šo jautājumu Um, varu arī vēl vēlāk pievērsties detalizēt šim jautājumam, ja būs tāda vēlme. Kas attiec uz netiešajiem nodokļiem, mēs sasniedzām savus prioritāros mērķus un pieņēmām komisijas priekšlikumu pieņemt pasākums, lai cīnītos ar krāpniecību PVN jomā, kas bija ļoti svarīgs jautājums no politiskā viedokļa jo mūsu izpratne bija tāda, ka administratīvā sadarbības stiprināšana ļautu samazināt krāpniecību šajā jomā. Mēs arī vienojāmies e, par dosjē par minimālo likmi PVN, tie 15%, un esam daudz darba ieguldījuši, lai īst, ieviestu galīgo sistēmu PVN režīmam. Lai atbalstītu MVU, mēs sākām darbu pie komisijas priekšlikuma, paredzot īpašu režīmu maziem vidējiem uzņēmumiem, samazināto PVN likmu dosijē arī tika apspriests kā daļa no PVN pakets Tālāk daudzgada finanšu schēma. Debats par to sākās ar Bulgārijas prezidentūru sākumu. Mm, bija augsts līmeņa pasākums Sofijā martā. Tālāk arī konferences maijā mēs sākām tehnisko darbu pie šīs paketes īpašā darba grupā eh, par daudzgadu finanšu schēmu, tāpat arī sagatavojām priekšlikumu turpmākam darbam padomē. Tāpat arī norādījām, kur jautājumi būtu apspriežam tālāk. Ņemot vērā to, cik svarīgs ir struktūrālās reformas, lai uzlabotu Eiropas Savienības ekonomiku efektivitāti, mēs strādājam pie priekšlikuma, lai stiprinātu struktūrālo reformu programmu. Tika panākta padomes eh, vienotā nostāja. Darbs eh, šogad mm, turpinājās pie Eiropas pusgada programmas. Un noslēgumā jāsaka, ka prezidentūras e, darbs e, pie šiem jautājumiem nav skatāms kā tāds, ko paveikusi viena valsts, viena prezidentūra. Nē, tur bija iesaistītas daudzas puses, un dažkārt šī loģistika ir ļoti sarežģīta, bet e, veselais saprāts ņem virsroku, un arī politiskās diskusijas ļoti nodara. Jo visiem viedokļiem ir sava vērtība. Eh, atvainojos, ka pārsniedz atvēlēto laiku. Paldies visiem par pacietību. Paldies, Goranov kungs, par šo visaptarošo izklāstu. Tagad politisko grupu vārdā vispirms EPP runātāji Burkhards Balts. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, vispirms vēlētos apsveikt jūs un jūsu komandu Briselē un mājās par sekmīgi aizvadīto prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Jūsu valstī prezidentūra bija tādā steidzamības eh, režīmā finanšu jomā. Jūs jau norādījāt, ka vairākos dosjē ir panākts ievērojams progress, bet vairāki dosjē joprojām ir atvērti. Pavisam īsts jautājums no manas puses. Kur jūs redzat iespēju sasniegt ātru progresu un kas jūsuprāt būs eh, prioritātes no padomas puses līdz eh, parlamenta sasaukuma beigām, kas būs gandrīz gadu no šī brīža. Ko, jūsuprāt, vēl ir iespējams e, pabeigt vēl no padomas perspektīvas šajā laika periodā? Tie bija man divi jautājumi. Paldies! Lūdzu! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Manuprāt, līdz parlamenta sasaukuma beigām vairākus dosie vēl varētu noslēgt. Viena no lietām, ko es nepieminēju, bija pārciršu mezglu banku paketē, jo bija uh, lieli strīdi starp dalībvalstīm, kam būtu jābūt eh, vispirms riska dalīšanai vai riska samazināšanai. Tātad bezgalīgas debates, kur neviens īsti neguva virsroku un nebija nekāds progress pēdējo gadu laikā. Pateicoties visu kolēģu pūlēm, padomē, it īpaši iesaistoties Francijai un Vācijai, kā lielākajām ekonomikām un būtiskākajiem spēlētājiem šajā procesā, mums izdevās atrisināt šo jautājumu ar risku mazināšanu. А и той е нужен на Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм, не съм голям оптимист, че по темата за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 Sprache von der Vision. Okay. Okay. Uh, I'm not sure, maybe you missed something, but I could repeat. Yeah, the last, the last. Nezinu, cik daudz man atkārtot. Šo pēdējo atbildes daļu lūdzu. Tātad attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi neesmu pārāk optimistisks, ka mēs varētu daudz ko sasniegt. Tomēr varu padalīties ar jums eh, ar to, ka būtu vajadzīga vienprātība, kā dažas dalība valsts prasīja, lai varētu uh, Mm, sasniegt vienošanās par arī par viegliem jautājumiem. Mums bija divi gadījumi, kad viena dalība valsts bloķēja atsevišķus normatīvos lēmumus, lai uzspiestu savu viedokli vai parādītu savu nepiekrišanu. Cerams, ka neko tādu mēs bieži nepieredzēsim. Tomēr, eh, nu, mūsu prezidentūras laikā bija tādi fakti. Uh, Kas attiecas uz finanšu jomas dosjē, ļoti ceru, ka Austrijas prezidentūra varēs sasniegt labu progresu. Mēs strādājam daudz pie šiem jautājumiem, bet šie dosie ir ļoti sarežģīti. Kā jau dosie, kas saistīti ar finanšu pakalpojumiem, ar kapitāla tirgus savienības izveidi. Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi. Un esmu pārliecināts, ka līdz Eiropas parlamenta sasaukuma beigām vēl būs veiksmes stāsti, bet varētu ehm, visdrīzāk teikt, ka daudzgad finanšu schēma netiks pabeigta. Dank, um, Lielas paldies ministru kungam. Nu, Berešs kundze vēl nav varējusi ierasties. Tālāk došu līdz ar to vārdu nākamajam runātājam no S&D grupas, tas esmu es pats. Nu, varbūt man jāuzdod jums tāds nērts jautājums, bet tas tomēr ir jāuzdod. Tas saistīts ne tikai ar Bulgārijas prezidentūru, tas saistīts faktiski, nu, cik tālu mēs dzirdējam, arī ar turpmāko Austrijas prezidentūru un, un pārējām. Gribu runāt par takse 3 īpašo komiteju. Uh, kur tiek pētīta um, visa šī um, organizētā vērš, nu, nodokļu nemaksāšana un tam līdzīgi. Saskaņā ar um, tās konstatējumiem visa šī temata, kas saistīta ar izvarīšanos no nodokļiem, būtu jāpakļaut dažādu veidu likumdošu priekšlikumiem. Un šai komitejā tiek uh, tad attiecīgi konstatēts, ko darīt ar taks 1 un taks 2 komitejas secinājumiem, Panamas izmeklēšanas komitejas rezultātiem un tam līdzīgi. Un tas nav eko, tā nav ekonu komiteja, kas faktiski pamatā strādā pie šīm e, tēmām. Tās mēs faktiski vispār neskanām, tikai un vienīgi takse trīs nodarbojas ar attiecīgi šīm pirmo divu komiteju darba turpināšanu nu, un, kā jau teicu, arī Panamas e, e komitejām. Attiecīgi tīri, nu, iekšējās organizācijas sistēma pie tā nodas Bulgārijas prezidentūra mums savukārt mūs informēja, te brīdī, kad vaicājām, vai mēs viņu varētu uzaicināt piedalīties takse eh, 3, nu, ņemot vērā, ka tas ir turpinājums taks viens, taks divi darbam un Panamas komitejas darbam, eh, nu, vai šie uh, attiecīgi konstatējumi tiek ņemti vērā padomai vai tiek domāts par tālākiem tiesību aktiem. Un mēs dzirdējām atbildi nē, ka viņu sarunu partneris esot tikai un vienīgi ekon. Tas šim parlamentam nav pieņemams. Mēs gulā paši lemjam, kas par ko ir atbildīgs un kādas kompetences tiek sadalītas. Sad dalītas. Mums ir jābūt nopietnai sadarbībai un nedrīkstam pieļaut to, ka, piemēram, lūk, padomas prezidentūra šādā veidā ignorē ko vienas komitejas darbu. Un tāpēc mans jautājums, varbūt tā labāk izprastu šito situāciju, ir šāds. Vai ir vēl kaut kāda cita veida apsvērumu, kāpēc Bulgārijas prezidentūra nevēlējās tieši iesaistīties ar taksi, darbā ar taksi trīs komiteju? Un tad man savukārt ir lūgums uh, Eh, lai jūs nododat saviem pēctečiem savukārt informāciju, ka šī situācija būtu jāmaina. Tā, lai mēs varētu ar savu darbu virzīties uz priekšu, kā tad, lai mēs īstenojam šo darbu, kā lai mēs multinacionāliem izņēmumiem pasakām, ka viņiem ka mums ir jāierodas tajā brīdī, kad mēs viņus saucam ierasties. Ja pat iestāžu pārstāvi, kas taču mēs visi esam vienā frontes pusē, atsakās ar mums sadarboties. Благодаря за а, въпроса. Разбирам, че това е изключително важно за Европейския парламент. В... Lielas paldies! Es saprotu, ka tas ir visai svarīgs jautājums Eiropas parlamentam. Padomē, daudz uzmanības veltām nodokļiem. Domāju, ka līdzīgi rīkosies arī Austrija. Viņa noteikti vairāk sadarbosies ar jums strādājot pie šī jautājuma bet par šos pamatos jums bija taisnība sakot, ka Eiropas parlaments ir tas, kas lem par to, kā organizēt savu iekšējo darbu, līdzīgi tā kā tas notiek arī padomē. Padome lem par to, kā tā komunicē ar citām iestādēm. Vēlos atvainoties, ja jums nu, bija radusies tāda slikta sajūta šai kontekstā, bet mēs katrā ziņā esam pie šīs tēmas daudz strādājuši un domājam, ka ekon ir tā komiteja, kurās šīs debatas attiecīgi jārisina. Nu, visādi citādi varu vienkārši teikt, ka, nu, cerams, Austrijas prezidentūra šiem jautājumiem veltīs vairāk laika un aktīvāk sadarbosies arī ar Eiropas komisiju darbā pie šī dokumenta. Tomēr, ja pastāv jebkādas šaubas par to, ka uh, um, pastāv sadarbības trūkums starp padomu un Bulgāriju, tad es uzņemos vainu. Da wir alle konstruktiv zusammenarbeiten, geht es uns gar nicht um die Augen. Nu jā, Šajā gadījumā, kad runājam par konstruktīvu sadarbību, tad nav runa par to, kurš uzņems vainu vai kaut ko tam līdzīgu. Es ceru, ka tas tikai pārpratums padomē un sadarbība varēs atbilstīgi produktīvi turpināties. Uh, um, ir vēl divas komitejas, kas tematiski ar šiem jautājumiem nodarbojas. Pirmkārt, Libe komiteja, kur savukārt tiek runāts arī par naudas atmazgāšanas jautājumiem, un uh, tas, protams, tieši saistīts ar izvariešanos nodokļiem, tāpat arī ar um, nākamie. Jūrija komiteja, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, nu tad ir arī konti, ir deve un citas komitejas, kas lielā mērā tiek skarta šo apskatošos jautājumus. Un tieši tāpēc, lai visas šīs dažādās nianses saslēgtu vienā, šāda veida kompetence tika uzticētas un tika izveidota taksa trīs komiteja. Tātad tas jau ir sadarbības jautājums. Nu, varbūt jūs varētu šo pārpratumu padomē noskaidrot, un tas nāktu par labu tālākai sadarbībai. Paldies! Nākamais runātājs sarakstā būtu EKR pārstāvis, bet es neredzu nevienu no EKR šobrīd telpā, un tāpēc došu vārdu Alda grupas vārdā Petri Jerzikam. Well, thank you, Chair. Priekšādātāji, paldies! Kā taksa trīs eh, komitejas priekšādātājs, es gribu atgriezties pie jūsu minētā jautājuma, jo es arī uzskatu par ļoti nozīmīgu to, ka mēs daudz laika pavadām eh, komunikācijā ar ministru un citiem kolēģiem. Uh, Un te gribētu atgādināt, ka tika izsniegts uzde, uzaicinājums ierasties ekon, e, taksa 3 komitejā, un e, es arī vēstulē paskaidroju, ka ekon komite, uzskats, ka ekon komiteja ir galvenais sarunu vešan, e, partneris ar šajos jautājumus ir nepareizs uzskats, un mēs gaidām tomēr tādu ļoti konstruktīvu reakciju no padomes, ņemot vērā, ka mēs nopietni uztveram gan. Uh, Eh, Bulgārija, gan tās parlamentu, gan arī dzēnu padomē. Es gribētu, lai arī pret mums būtu līdzīga attieksme, kā jau jums tika nu pat izstāstīts, tāks ir trīs tik izman, izveidot kā īpaša komiteja. Nu, un, eh, taču piedzīvoja mingadējus zaudējumus no nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās nodokļiem vismaz uh, viena bil, triljona eiro apmēros Eiropas Savienībā vien, un saskaņā ar jaunākajiem Eiropa barometru pētījumu datiem 75% eiropiešu vēlas, lai Eiropas Savienība darītu ko vairāk cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un uh, apiešanu. Nu, un takse 3 līdz ar to ir saņēmusi skaidru mandātu rīkoties šajā jomā, un tāpēc uh, gribētu teikt, ka Bulgārijas prezidenta no šī skatu punktu raugoties bija tā pre prezidentūra, kas izvairījās no sadarbības darbā pie šiem jautājumiem. Mans jautājums ir šāds. Vai šis norādījums ierasties pie taksa 3 pēc visiem šiem skaidrojumiem, vai tas bija jūsu lēmums, vai tas bija padomas lēmums, vai tas bija Bulgārijas valdības lēmums, un kā jau priekšādātājs nu pat teica, gribēju arī vēl vaicāt, vai šobrīd varam cerēt uz to, ka sadarbība ar pašreizējo prezidentūru norisināsies atbilstīgāk, vai jūs izskaidrosiet šo situāciju pozitīvākā veidā. Paldies! Мисля, че много време отделихме на този въпрос и твърде много го драматизирате. Вие сте... Esam šķiet pārāk daudz laika jau veltījuši šī jautājuma izskatīšanai. Tas šobrīd ir jau pārāk um, tāds um, samilzis. Uh, šis lēmums bija manējais. Es pieņemu to lēmumu, tas bija tas tāpēc, ka es tādā veidā izpratu šīs komitejas lomu. Tā ir izmeklēšanas komiteja, un Mēs vienmēr esam, gat esam gatavi sadarboties ar parlamentu pilnīgi visos jautājumos. Es nedomāju, ka mums šobrīd vajadzētu vēl tālāk eh, tik ilgi raudzīties pagātnē, bet atgriežoties pie jautājuma, kura lēmums tas bija, tas bija mans lēmums. Petra? Tu esi no 2 minūtes? Okay. Well. Tas nebija vēl pilnas 2 minūtes. Nu, tagad, Rau, atskatoties uz šo teikto, es un priekšsēdētājs par to runājam, vai jūs tagad, ņemot vērā visu saņemtu informāciju, pieņemtu citu lēmumu, un kādu padomu jūs dosiet Austrijas prezidentūrai attiecībā uz taksi 3 komiteju un sadarbību ar to? Atvēr vaš problēmu. Аз гледам само напред. Tā ir jūsu problēma. Es vienkārši raugos nākotnē. war der Vorsitzende des Taxe 3 Sonderermittlungsausschusses. Und... Paldies. Nākamais runātājs. Gru, za, um, zaļo grupas vārdā Ernsts Urtasons, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Es arī savas grupas balss vēlos pievienot tām, kas uzsver to, cik svarīgi ir sadarbība ar Taxa 3 un mēs tiešām ceram, ka nākotnē raugoties Austrijas prezidentūra tiešām mainīs šo Bulgārijas attieksmi Bet mans jautājums ir saistīts ar nodokļu dokumentiem un jomu. Jūsu prezidentūra bija diezgan veiksmīga savā darbā, beidzot risku samazināšanas pakotni. Nu, rezultāti tas varbūt vēl tāds apstrīdams jautājums, bet katrā ziņā darbs tika noslēgts. Un par nodokļa, nodokļiem savukārt jāsaka, situācija nav virzīsies uz priekšu tik strauji, kā mēs to vēlētos. Īpaši gribu vaicāt jums par CBCR failu jeb dokumenti. Par to jūs arī ierunājāties savās, savā ievadu uzrunā. Ja nemaldos, tad bija tikai viena sanāksme, kur runāt par CBCR. Un es gribētu vaicāt, kas ir tie bloķējošie elementi, kuras valstis uzskata, nu, ka nepieciešams, kuras ir tās valstis, kas veido bloķējošo minoritāti, un vai jūs domājat, ka nākamās prezidentūras laikā varētu šī blokāde tikt izbeigta attiecībā uz šo dokumentu? Не съм, не съм особен оптимист, че точно по Jāsaka, īpaši optimismu, īpaši optimismu neloloju, ka šai jomā varētu gūt plašu progresu. Šai prezidentūrā ir vairākas dalība valstis, kam ir iebildes pret šo dokumentu. Jūs jau droši vien zinat, kuras tās ir, vai nu man tās ir jāuzskaita. Šobrīd tiek veikts ietekmes novērtējums par tās augtajiem, nu, iesaldētajām teksta daļām, ko mēs ierosinām kā kompromisu risinājumu. Tomēr mans uzskats ir tāds, ka diskusijas padomē šobrīd nav pietiekami atvērtas un atklātas, un uh, ir tāds dalībvalsts, kas nevēlas atteikties no šīm relatīvajām priekšrocībām, ko tām piedāvā viņu nodokļu sistēmas. Un šai kontekstā, izjūtot arī vietējo biznesa spiedienu, un ņemot vērā vēlmi turpināt gūt priekšrocības no dažādām nodokļu jomas privilēģiem, ko šie uzņēmumi izmanto, es nedomāju, ka progress tiks gūts darbā pie šī dokumenta. Nu, tādā īsā termiņā. Man ir bijušas vairākas sarunas ar ministru Logeru par šiem jautājumiem, bet tiešām neesmu pārliecināts, ka. Mm, nu, viņiem, ko izdosies panākt, lai gan viņš ir enerģijas pilns un no, nu, entuziasma pilns tieši tāpat. Paldies! Papildi jautājums. Otrs jautājums. Sasīts ar Eirozonas diskusijām. Eh, nu, ņemot vērā, ka arī jūsu valstī ir ambīcijas Eirozonai pievienoties, vēlos zināt, kas ir jūsu vienoklis par um, to, ka šīs jūsu lūgums tiks uz, uztverts nopietni turpmākajos mēnešos. Mēs esam par to nobažījušies. Es arī gribētu zināt, ko jūs domājat par Francijas, Vācijas priekšlikumu satura attiecībā uz stabilizācijas funkciju budžetā. Jūs esat kandidāti valsts, lai pievienotos Eirozonai, un domāju, ka jūsu balss tāpēc šai kontekstā būtu ļoti nozīmīga. Аз категорично вярвам, че по-силна. Nu, es pilnīgi noteikti uzskatu, ka spēcīgāka eirozona nozīmētu arī spēcīgāku Eiropu. Kas attiec uz Bulgāriju, jūs jau zināt, ka mums ir pienākums pievienoties eirozonai. To paredz Eiropas līgumi. Mums, protams, jāizpild attiecīgās prasības. Šobrīd Bulgārijā darbojas valūtas valde, kas attiec uz Francijas-Vācijas priekšlikumu. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti nav perfekts, bet piedāvā zināmas atbildes. Un man tas patīk. Man patīk tas, ka lielākās dalībvalsts ir uzņēmušās iniciatīvu, lai rastu aktīvus, kas ļautu atbildēt uz jautājumiem, kas gadiem palikuši nerisināti. Te runāju par jautājumiem, kas taču skar Eiropas eh, monetārās savienības nākotni. Nu vienīgi Nesmu īsti pārliecināts, ka tas budžeta elements šai gadījumā spēlē tādu īpašāku lomu, bet nu, tas būs jautājums, kas tiks apspriests turpmākajās diskusijās. Un katrā ziņā tas šobrīd nav eh, nu, tas svarīgākais elements Francijas-Vācijas priekšlikumā. Kopumā varu tikai un vienīgi šo priekšlikumu atbalstīt. Lielas paldies! Tālāk goja e grupas vārdā Migals Jēgas. Lūdzu. Bom dia. Eu tinha duas questões muito... Labrīt, ministra kungs. Divi jautājumi. Valsts parādi. Jeb, nu jā, plašie valsts parādi. Tie, zināmā mērā, ir tā kā bumba ar laika degli. Tas attiec arī uz manu valstu, Portugāli neliels pieaugums procentu likmēs būtu pietiekams, lai faktiski nu, šis vadzis lūstu no tādas labvēlīgas situācijas pāriet uz nelabvēlīgu. Ir arī citas valsts, kas sastopas ar šo problēmu, un gribu jums vaicāt, ko jūs domājat, ko varētu darīt un ko jūs grasāties darīt, lai šo jautājumu risinātu, ņemot vērā, ka tas ir ļoti svarīgs Eirozonas stabilitātei, un tas ir svarīgs arī konkrēto individuālo valstu situācijai. Otrām kārtām, un tas ir jautājums, kas saistīts ar nodokļiem. un te runāju par kopējo korporatīvā ienākuma nodokļa bāzi. Tā ir lieta, kas varētu atrisināt daudzus jautājumus, kas saistīti ar šo, nu, dažād, šīm dažādajām nodokļu sistēmām un faktu, ka valstis izvēlas vienu vai uzņēma izvēlas vienu vai otru, kur situācija labvēlīga. Vai varam gaidīt, ka kaut kas tiks darīts vēl līdz šī parlamenta sasaukuma beigām, lai virzītos uz šādu kopējo uzņēmu ienākumu nodokļu bāzi? Публичният дълг действително е проблем, основно, особено в. Jā, nu dien, valstu parāde ir problēma joprojām, it īpaši Eiropas dienvidu daļā. Bulgārija savukārt ir tāds labs piemērs šai gadījumā. Mums ir apmēram 24% parāds no IKP un esam plānojuši līdz 2021. gadam samazināt to līdz 20% no IKP. Nu, cerams, ka šī šobrīdējā paudze būs godīga savā attieksmē pret nākamajām paudzēm um, un tērēs tikai tik daudz, cik tā ir nopelnējusi. Varbūt tā, ka valstis nonāk parādos, uh, tais gadījumos, kad valsts parāds nevar tikt lūk nosakts, un līdz ar to tās var kļūt atkarīgas no solidaritātes pasākumiem. Tas ir problemātisks jautājums, it īpaši atsevišķās valstīs. Tāpat ar šādu situāciju ir ļoti daudz risku, saistīt ļoti daudz risku. Tomēr ir vajadzīgs par to visu tādas pamatīgākas debatas šie riski var tikt nu, atspoguļot arī tādās krietni melnākās krāsās, nekā es to šobrīd jums lieku priekšā. Bet tas fakts vien, ka jūs šo jautājumu uzdodat, nozīmē, ka tas jūs nodarbina. Noteikumi ir skaidri. Nu, varbūt mums vajadzētu būt netik liekulīgiem tajā brīdī, kad kāds noteikums pārkāpj. Un savukārt nedrīkstam būt tik elastīgi, cik bieži esam. kas attiec uz uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, jeb CCCTB. Atkārtošu kaut ko, ko esmu jau teicis. Aprīlī uzsākām ietekmes novērtējumu par šo priekšlikumu. Um, strādājam pie kopējas metodoloģijas, pie dažādu veidu hipotēzēm, tātad izvērtējums turpinās atsevišķās valstīs. Mm, Ir tāpat eh, izveidota dažāda veida dokumentu projekti, ko šīs atsevišķās valstis var izmantot šādu izvērtējumu veikšanā. Bulgārijas gadījumā tas ir vienkārši jautājums, jo mūsu nodokļu sistēma ir salīdzinoši vienkārša, mums ir ļoti zemes nodokļu likmes uzņēmumiem un tāda plašāka nodokļu bāze. Manuprāt, politiķi atsevišķās dalībvalstīs šobrīd uh, vēlas līdzīgu sistēmu un cenšas to izdarīt caur kopīgiem Eiropas risinājumiem. Tomēr es uzskatu, ka tas būs pārāk sarežģīts uzdevums, un to nebūs iespējams panākt šī mandāta ietvaros, jo ir virkne dalībvalstu, kas, kā jau teicu, gūst labumu no savu nodokļu sistēmu un priekšrocībām, tās vēlēsies pie savām sistēmām pieturēsies, jo citādi tam nāksies. Uh, atgr, nona, samazināt nodokļu likmes, un tas savukārt um, ietekmētu ekonomika. Tātad es uzskatu, ka tas būtu tāds atzinīgi vērtējums solis, bet nedomāju, ka mums izdosies ar to pavirzīties uz priekšu šī mandāta ietvaros. Jo, kā jau teicu, tas varētu ietekmēt spēcīgākās un lielākās ES ekonomikas. Uh, kuru nodokļu sistēmas ir visai labi kalpojušas pagājušajos gados. Un viņiem nav, nu, viņiem arī ir vajadzētu varbūt nedaudz sapurināt šīs nodokļu sistēmas. Es atvainojos, ka mums tā ir neliela tādu kavēšanos, jā, bet, e, nu, tas tulkojuma dēļ e FDD un ENF e, grupu pārstāvi nav ieradušies. Evai Maidelē vajadzētu uzstāties, viņas nav šeit. Burkards Balts tālākā koordinātors lūdzu. Lies paldies priekšsēdētāji. Vēlējos nedaudz sīkāk eh, runāt par jūsu valsts iestāšanos Eirozonā. Komisārs Maskovīsī nesen teica, ka Bulgārija bez šaubām būs nākamā dalībvalsts, kas pievienosies Eirozonai. Jūsu valsts veiksmīgi izpildījusi atbilstīgos konverģences kritērijus šobrīd. Uh, Un kā jau jūs norādījāt, arī pats esat gatavi pievienoties vēl šogad cieram. Bet komisija un ECB savukārt nāk lajā ar um, argumentu, ka vispirms vajadzētu pievienoties Banku Savienībai, kas ir tāda kā uzgaidāmā tālpa Eirozonai. ERM2 Šajā gadījumā jāatceras, ka ba Bulgārijas banku sistēma pēdējos gados ir piedāvājusi virknī problēmu. Korpor korporatīvā komercbanka un vēl citas ir labi piemēri. Process ir parādījis, ka tajā brīdī, kad izvērtējam kāds valsts kandidatūru, ir jāskatās uz plašāku ainu tautsēmniecībā un jāņem tā vērā, lai izvairītos no nestabilitātes un dažādi veidi negatīvas ietekmes, eh, nu, Eiropas krīzes laikā. Un tāpēc mans jautājums ir šāds. Kur šajā ceļā uz iestāšanos Eirozonā jūs saredzat savu, balsti, va, savu valsi? Un ko jūs domājat par komisijas argumentiem šajā secīgajā, um, nu, iestāja par, šajā secībā attiecībā uz, um, savien, piemēram, Banku Savienību un tam līdzīgi? Почна от там, че действително през Mm, iesākumā teikšu, ka jā. 2014. gadā piedzīvojām krīzi ar vienu no Bulgārijas bankām, ko jūs minējāt, tātad šī Komercbanka piedzīvoja problēmas. Es gan nezinu, kā tas e, var nu, palīdzēt jums kā arguments, jo stresa testi un aktīvu kvalitātes iz, izpēta neradīja nekāda veida brīdinājumus un problēmas. 2016. gadā tika veikts izvērtējums, to veica Pasaules banka, Startautiskais valūtas fonds, konstatējot, ka kopējā finanšu sistēma um, nu, ir atbilstīga, secinājumi tika publiskoti un netika uzrādīts nekāds būtisks problēmas, kas attiecas uz apgalvojumiem no komisāra puses tajos uzsvērta, uzsvērtas perspektīvas, par kurām neviens arī nestrīdas, respektīvi, ka Bulgārija pievienosies Eirozonai agrāk vai vēlāk. Ja mēs runājam par attiecīgo laika grafiku, nu tad ir viena lieta, par ko jums kā likumdevējiem vajadzētu padomāt, jo faktiski Banku Savienības darbība nekādā veidā nav sasaistīta ar ar vienošanos, kas regulē to secību, kādā veidā valsts pievienojas ērēm. Tātad nav tiešas saiknes starp līdzdalību Banku Savienībā un līdzdalību Eirozonā. Tas ir likumdošanas jautājums, kas šajā gadījumā jāprecizē. Jo, ja mēs sekojam likuma burtam, tad tādā gadījumā nekādas šādas prasības mums pievienoties vispirms Banku Savienībai, pirms pievienojamies Eirozonai, nav. Protams, ka mēs augstu vērtējam faktu, ka nav iespēj, iespējams būt daļai no Eirozonas, nesot daļai no Banku Savienības. Bet jāsaka, šobrīd tīri, šobrīd juridiski nav tādu noteikumu, kas uh, nu, arī attiecībā ar šo vienotu uzraudzības mehānismu šādus noteikumus uzliktu, sakot, ka pirmais solis Bulgārijai ceļā uz iestāšanos Eirozonai ir šāds. Esam savus nodomus jau deklarējuši, savu nostāju tieši tāpat un gaidām, ka mūsu partneri Eirozonā savukārt arī ļoti strikti paziņos um, un um, piekritīs mūsu viedoklim, uh, par to, ka Bulgārijai vajadzētu pievienoties vienlaikus gan Banku Savienībai, gan ERM. Protams, ir kā vajadzīgi, vajadzīgas sagatavošanās darba pievienošanās brīdim Banku Savienībai um, un procesa Ā, laiks varētu būt apmēram 6 līdz 12 mēneši. Mēs esam gatavi šo ceļu uzsākt uh, skaidri, saprotot, ka Eirozonas dalība ir mūsu prioritāte. Un, ja šis pēdējais nosacījums eh, būs iestāšanās Banku Savienībā un tas tiks izpildīts, tad tādā gadījumā nebūs nekādu leģitīmu argumentu, kāpēc šai iestājai precoties tā, kā tas bija Schengenas gadījumā. Tur bija tiešām diskriminācija pret Bulgāriju. jo tur pēkšņi ekonomikas argumenti tika, pār, pār, tika izbeigti un bija uz, tik uzsākti politiskā argumenti. Paldies! Äh, Paldies par šo atbildi. Sarakstā atkal tālāk ir sociālas un demokrātu grupa, un joprojām šķiet, ka mūsu koordinātāja Pervanša Beres ir iestrēgusi satiksmē, un tāpēc, nu, izteikšos viņas vietā. Gribu uzdot jautājumu par CR, par CRD, respektīvi kapitāla pietiekamības direktīvu un regulu. Šie dokumenti um, padomē tiek skatīti šeit parlamentā. Es strādāju pie š, abiem šiem jautājumiem. Kolēģis no Ekon strādā pie BRD savukārt. Un ir gūti labi rezultāti. Šobrīd gaidām trilogu. Trilogos notiks sarunas. Uh, Kas notiks e, šais sarunās, nu redzēsim. Um, jādomā par to, kas notiek ar šīm e, definīcijām par izcelsmes un uzņēmēju valsti, kāda ir valsts e, uzskati, nu, piemēram, par to, ka pārrobežu kapitāla vai likviditātes normas netiek šeit paredzētas. Jūsuprāt, kā šai situācijā rīkoties, kā rast līdzsvaru, lai varētu Banku Savienību pabeigt? Jo beig beigās tas ir tas, kas vajadzīgs. Un tātad šīs uzņēmēji valstis, kā var tikt atbilstīgi ņemtas vērā. Šobrīd jāsaka ļoti pretējas nostājas parlamentam un padomē šai lietā. Nu, kāds, kur jūs šeit saredzat iespēju tomēr beigu beigās iziet uz kompromisu? Pervanša, es ceru, ka es labi varēju tevi pārstāvēt. Въпросът, който поставяте, много, много. Jūs uzdevāt jautājumu, kurš ir pietiekami delikāts. Jebkurā gadījumā vēlējos tikai pateikt, ka bija grūti vienoties par kompromisu. Un e, man šobrīd ir grūti paskaidrot vai paredzēt, vai šis kompromiss ar parlamentu līdzdalību varētu tikt pamainīts. Tomēr ticu, ka Austrijas prezidentūrai izdosies panākt nepieciešamo progresu šā faila pabeigšanā. Un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka sarunas un darbs pie panāktā kompromisa bija pietiekami sarežģīts un es ceru, ka nākotnē sarunas starp padomu un Eiropas parlamentu būs vieglāks nekā līdz šim, un tomēr ir skaidrs, ka viegli tas nebūs. Es vēlētos visus pamudināt būt pietiekami atvērtiem un pietiekami elastīgiem pretējā gadījumā bet neesmu pārliecināts, vai izdosies sarunas pabeigt. Mūsu mērķis ir noslēgt šīs sarunas otrajā pusgadā, un es to vēlos atsevišķi norādīt, jo ir, manuprāt, dažkārt pārpratums. Mēs taču esam koplēmumu procedūrā vienādā acu augstumā. Un, un, katr, katrs eh, sarežģījums, ko padome rada eh, parlamentam, parlaments atbild ar to pašu. Divas minūtes mums vēl ir palikušas. Eh, es esmu iztērējis pervenšu berežas laiku, bet vai kāds kolēģis vēl vēlas kaut ko jautāt? Dodu vārdu kolēģim Kristosam. Well, I would like to... Jā, es e, vēlētos sveikt Bulgārijas prezidentūru par e, paveikto un e, vēlētos izteikt atzinību arī Bulgārijas valdībai, jo domāju, ka mēs kritizējam viņu paveikto nepamatoti proti tieši par nodokļu sistēmas sakārtošanu Eiropas Savienībā un, tālā, un tā tālāk. Jo es domāju, ka ir spēcīgāki spēlētāji, kuri vēlas, lai darbs uz priekšu nolita, noritētu pēc, ie, pēc iespējas lēnāk. Bet tagad eh, atgriežos pie sava jautājuma. Kā Bulgārijas valdība sasniedz fiskālo stabilitāti? Jūs, protams, saprotiet, ka es kā grieķis eh, šo jautājumu uzdodu. Uh, personīgi vai vismaz valsts, manas valsts interešu vadīts. Jo 20-25% eh, no IKP jūs esat sasnieguši fantastisku rezultātu. Tā tad jums ir ļoti zemi konkurētspējīgi nodokļi, 10%, kamēr Grieķijā tas ir 29%. Un eh, vismaz pēc man zināmā Jums eh, nav problēmas ar budžeta deficītu. Mans jautājums, kā jūs to panācāt? Въпросът ви е... Ļoti dziļš jautājums. Tātad eh, mums ir 1400 jūras robeža un eh, gandrīz 1000 km gara sauszemes robeža. Un tā varbūt ir atbild uz jūsu jautājumu. Mēs, dienvidos dzīvojošie, šķiet esam mazāk disciplinēti nekā ziemeļnieki, un bieži vien šajās eirozonas debatēs šis nošķīrums arī parādās. Un runājot ar pārējiem, mums tiek teikts, jā, jūs esat grieķu kaimiņi, un tas jau it kā sevī pat nepateikts paredz to un citu Mēs esam kaimiņi, mēs esam ļoti tuvi kaimiņi, un tomēr mums nekad nav šķitis, ka mēs drīkstam vai varam iztērēt vairāk nekā nopelnam. Un šī tendence jūsu valstī ir bijusi gadu desmitiem, un tā arī varbūt ir atbilde. Pie tām es neesmu pārliecināts, ka noteikumi ka, ka noteikumi, kas, notikumi, kas šobrīd ir novērojami Grieķijā, jūs e, maksājiet par ilglaicīgu gadu desmitiem izvestu īstenotu ekonomisko politiku. Tas, protams, ir smagi tautai, bet e, jā, tas ir Grieķijas valdības patreizējais izaicinājums sakārtot fiskālo politiku. Pie tām uh, Fiskālās politikas stabilitāte arī manai valdībai ir izaicinājums. Mēs problēmu esam atlikuši, un šobrīd es eh, baidos, ka pēc desmit gadiem mums būs tā jāresina. Protams, agrāk vai vēlāk mēs pie tā atgriezīsimies. Bet um, varbūt beigsim vienreiz kritizēt Grieķiju Lai Eiropa darbotos un būtu stabila visiem, ir jāpakļaujas noteikumiem, noteikumiem, kurus pat Eiropa priekš sevis ir pieņēmusi. Es domāju, ka beidzot mums tas ir jāsaprot. Un um, atsevišķas dalību valstis un atsevišķu dalību valstu var, var būt egoisms, nekur mūs nenovedīs. Mēs jau krīzes laikā skaidri redzējām, ka tās valstis, kuras ir mazāk gatavas krīzai, arī visvairāk no tās cieta. Diez vai ir jēgpilni šo attieksmi turpināt. Tā tad. Es esmu pārliecināts, ka jūsu ekonomikā ir milzīgs potenciāls. Jums ir uh, 13 tūkstoši kilometru skaistu pludmaļu, un tās jau jums neviens neatņems, izmantojiet tās. Problēmas, es domāju, Grieķijai nākotnē nebūs. Paldies! Paldies! Skatāmies pulkstenī. Ar to vajadzētu slēgt brīvā mikrofona procedūru. Goranov kungs, paldies jums! ka jūs eh, bijāt gatavi sniegt eh, skaidras atbildes arī uz nepatīkamiem jautājumiem. Nu, ne visas jūsu atbildes mums arī patika, bet eh, mēs augstāk novērtējam atklātību nekā tad, ja cilvēki mums neko neatbild. Kā tas ar dažkārt ir bijis. Paldies jums par Bulgārijas prezidentūras darbu, par sadarbību ar Ekon komiteju un noteikti turpināsim to citā formātā. Paldies! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tā, kolēģi. Kolēģi, mēs vēlētos iet tālāk pie 15. darbkārtības punkta. Un 15. punkts ir Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas. Mūsu referents ir Ludeks Nīdermājers. Mums ir atzinums, kuru iesniegsim vadošajai komitejai, budžeta komitejai. Vispirms došu vārdu septiņām minūtēm mūsu referentam Lūdekam Nīdermēram. Thank you very much, uh, Petra. Uh... Paldies. Es eh, neesmu pārliecināts, vai man vajadzēs septiņas minūtes, jo mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa par šo eh, tematu. Pēc tam mums ir bijusi arī koordinatoru sanāksmes un ēnu referentu sanāksmes, un es ļoti, daudz, ļoti augstu novērtēju kolēģi teikto un apsolu, ka mums eh, ka mēs mēģināsim iekļaut visus grozījumus kompromisos un citādi. Uh, Patiesībā mēs esam e, panākuši zinām progresu korapers sagatavotajā dokumentā, bet um, šobrīd ir aktuāli jautājumi Eiropai, proti aizsardzības un drošības jautājumi, tāpēc e, mana es e, ziņojumā vēlējos iekļaut nevis pieprasīt vairāk naudas un gausties, ka tās nav, bet gan uzsvērt efektīvu naudas izmantošanu, kas jau ir paredzēta Eiropas budžetā. Vēl bez tam, un domāju, ka vairums, jums, vairums no jums piekritīs, ne jau vienmēr vairāk naudas nozīmē tās jēgpilnu izmantošanu un labāku rezultātu sasniegšanu. Es uzskatu, ka budžets ESAS ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs esam diskutējuši gan ar komisiju, gan arī ar ESAS, jo ir paredzēts būtisks resursu paaugstinājums. Ilgu laiku mēs e, pavadījām runājot par to, kas tad ir šo resursu um, pamatā. Un, piemēram, lai IBA spētu turpināt veselu virkni projektu īstenošanu, tad e, ISA pārskats kurš ir paredzēts tuvākajā laikā, arī mums sniegs eh, šādu pamatojumu. Tā tad eh, pēc tam, kad eh, izskatījām situāciju ar padomu un ISAS pārskats, šobrīd izskatās, ka ISA pārskats, tāds pārskats ziņojums būs paga, nākamajā gadā, un tam būs zinām ietekmu uz budžetu padomē, koreper sanāksmē bija domāts, ka IBA un EOPA e paredzētais finansējums simtprocentīgi ir paredzēts. Patiesībā mēs nezinām, ko tad ISA pārskats sniegs. Un vai tas eh, no budžeta viedokļa raugoties būs eh, relevanti? Iespējams, ka īsa pārskatam paredzētā nauda, tās samazinājums par 50% ir nepieciešams. Cits svarīgs jautājums ir tāds, ka eh, padomes eh, skatījumā 50% samazinājums struktūrālajiem projektiem. Tas ir ļoti būtisks samazinājums un šķiet, ka dalība valstis uh, nav ieinteresētas šo jautājumu risināšanā, jo tās piedāvāja tik būtisku budžeta samazinājumu. Bet eh, šobrīd šķiet, un tas eh, izgaismojās trialogā, ka nauda tomēr būs, un šim budžeta postanim būs divi pielikumi, kuros šī nauda ir paredzēta. Es uzskatu, ka tas eh, joprojām ir dalību valstu kompetencē, vai tās vēlas izmantot uh, šo struktūru finansējumā paredzētos projektus. Tātad tas nesam mēs, par, parlaments, kurš par to lēmīja. Citādi, manuprāt, būtiski jautājumi vai sarežģīti jautājumi nav. Piemēram, padoma ir samazinājusi par 23 tūkstošiem eiro budžetu, tas jau ir patiesībā minimāls samazinājums. Un um, efektivitāte. Mēs uh, sagatavosim mūsu atzinumu burtiski tuvākajās stundās. Un es ar lielu interesi uzklausīšu citu deputātu teikto, uh, Un, kā jau es teicu, tekstā mēs mēģināsim iekļaut citu deputātu grozējumus. Tātad. Laika grafiks ir pietiekami nepatīkams, jo mums ir jāpabeidz pēdējā oktobra nedēļā. Bet eh, augusta beigās ir paredzēts balsojums, un es eh, zinu, ka vēl pirms balsojuma ir paredzēta ēnu referentu tikšanās, tā kā laika grafiks ir pietiekami saspringts. Un ja jums ir vēl kādi jautājumi, ko jūs vēlētos eh, iekļaut, redzēt iekļauts kompromisos, tad eh, par to varam vienoties. Pretējā gadījumā augusta beigās balsosim par grozījumiem. Paldies! Paldies Ludekam! S un D, Simona Bonafē, bet tagad Horas lūdzu. President, as you said. It... Jā, priekšsēdētāja kungs, kā jūs teicāt, Bonafē kundze aizvietoja es, un es nolasīšu viņas sagatavoto tekstu. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, vēlētos pateikties referentam par atzinuma sagatavošanu un darbu pie tā. Atzinums ir pietiekami uh, pietiekami jēgpilns, un tajā atspoguļojas vesela virkni viedokļu. Vēlētos uzsvērt adekvāta finansējuma piešķiršanas nepieciešamību Eiropas prioritātēm. Uzskatu, ka ceturtajā punktā uzsvērtā drošības un aizsardzības joma ir atbalstāma, bet um, Es tomēr neuzskatu, ka Eiropai svarīgākais ir drošība un aizsardzība. Mēs, sociāldemokrāta grupa, vēlētos uzsvērt eh, ekonomiskās izaugsmas, nodarbinātības un darba lomu. Bet eh, ekonomisko izaugsmi varam nodrošināt tikai ņemot vērā ilgtspējīgus vides risinājumus un eh, Eiropas komisijas sagatavotie priekšlikumi. Es uzskatu, ka stratēģiskā ziņā finansēt ilgtspējīgu attīstību ir svarīgāk kā jau kas cits. Lai mēs Eiropā nodrošinātu ekonomisku ilgtspējīgumu, mums um, ir jāņem vērā Eiropas pusgadā ierakstītie mērķi un arī citi. par pietiekam resursu piešķiršanu makroekonomiskās politikas uzraudzībai un pieregulēšanai. Šeit vēlētos eh, uzsvērt to, cik svarīgi ir piešķirt finansējumu sociālajai un ekonomiskajai konverģencei, jo tas eh, pilnīgi noteikti ir ekonomiskās un monetārās savienības eh, turpmākas attīstības stūrakmens. Un tieši šajos punktos, kas tieši ietekmē iedzīvotāju ikdienas dzīvi, mūsu sociāldemokrāta grupa vēlas redzēt lielāku uzsvaru. Arī esas loma, īpaši runājot par finanšu tirgus adekvātu funkcionēšanu un patērētāju aizsardzību. Atbildīgajām iestādēm ir jāveic savs darbs un mēs iestājāmies par Eiropas uh, līmeņa risinājumiem ekonomiskajai pāraudzībai un menedžmentam. Mēs uzskatām, ka naudas um, adekvāta izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, un um, Varētu izskatīt arī jautājumu par jaunu nodokļu ieviešanu, par aģentūrām. Tie kolēģi, kuri veic pārskatu, es neuzskatu, ka šajā atzinumā vajadzētu iekļaut punktu par, par nodavām, ko maksātu tirgus dalībnieki. 19. gada ESAS finansējums. Tas eh, ciešā mērā eh, sasaucas ar jaunā nodokļa, kas tiks ieviests ieviešanu, un eh, atzinums par obligātiem priekšnoteikumiem noteikti pavadīs budžeta diskusijas. Ar lielu interesi ceru nākamnedēļ iesniegt grozējums. Paldies! Dank, uh, eh, Honas un... Paldies, Honas! Paldies par norādi! Arī apsveicam Simonu Bonafēdi dzimšanas dienā, kura, diemžēl, nevar būt klāt šodien. Šobrīd būtu jārunā Kejai Svinbērnai no ECR, bet es no viņu grupas nevienu neredzu zālē. Alde! Nils Torvalds būtu. Ja... Kolēģi Naktigāla, vai jūs izteiksieties? Nē. Tā kā Alde arī neuzstāsies. Un tad nākamais zaļies, Svens Gīgolds, neredz nevienu kolēģi arī. Goe tālāk. Rinronijā kā arī. Nē neviens arī viņu neaizvieto. Esam tad nonākuši līdz brīvam mikrofonam. Kolēģi, vai kāds vēlas izteikties? Kāds varbūt kurš nav politisko grupu runātājs sarakstā? Nē. Tad es dodu vārdu atkal Ludekam Nīdermajeram, mūsu referentam. Thank you for suggestions. I'm sure that other shadows Jā, paldies, priekšsarētāji. Esmu pārliecināts, ka citi ēna referenti sazināsies ar mums. Tas, ko Jonas sacīja, tur bija ierobežojums teksta apjomam, tā kā vairākas lietas palika ārpusē, bet es domāju, mēs tās ar grozījumiem varēsim ieviest. Un, ja ir tāda vēlme, varam strādāt pie atsevišķiem kompromisiem. Uh, Es, ja jūsu minētās lietas ir tādas, kam piekrīt grupas, tad varēsim pie tā nonākt. Ja neskatīsim vienu vien pa vienam šos jautājumus, bet katrā ziņā bija ierobežots šis teksta apjoms, tāpēc dažas lietas vienkārši neparādās. Bet es domāju, visi zina, kāds ir laika grafiks, un tad centīsimies strādāt un eh, nonākt pie laba rezultāta. Jā, tā tad atgādinu grozījumu iesniegšanas termiņš mūsu atzinumam ir 18. jūlijas 12. dienā, grozījuma izskatīšana 29. un 30. augustā, balsošana ekon arī 29. vai 30. augustā. Paldies par šo diskusiju un izsludinu pārtraukumu līdz 10.30, kad ieradīsies Vācijas finanšu ministrs Olafs Šolts. Paldies!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

Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. It's a real pleasure. Man tiešām liels prieks sveikt Vācijas Finanšu federālo ministru un vicekancleru Olafu Šolcu kungu. Paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu ierasties uz viedokļu apmaiņu ar ekonu komitejas locekļiem par vairākiem svarīgiem jautājumiem, tā skaitā EMU paketi, Banku savienību, visiem svarīgākajiem dosjē, pie kuriem mēs strādājam šajā izšķirīgajā brīdī, tuvojoties sasaukuma noslēgumam, kad Eiropai ir iespēja spērt soļus uz priekšu, ekonomikas un monetārās savienības padarīšana par noturīgāku, stabilāku, spējīgāku atbalstīt ilgspējīgas e, izaug, ilgspējīgu izaugsmi, nodarbinātību. Mēs, protams, ļoti rūpīgi iepazināmies ar deklarācija, kas tika publicēta 19. jūnijā, kur tika ieskicēts iespējamās reformas ekonomikas un monetārajā savienībā. Īpaši atzinīgi novērtējām atsauci uz nepieciešamību nodrošināt EMU kapacitāti absorbēt eh, asimetrisku šoku. Tas ir viennozīmīgi nepieciešams. Parlaments jau ir izteicies šai sakarā. Kā jūs zināt, tas tika darīts ar Berešas Bēges ziņojumu, tāpat arī citās jomās nepieciešamību vienlaicīgi nodrošināt gan risku mazināšanu, gan arī risku dalīšanu. Un šīs abas lietas var viena otru pastiprināt. Tā kā mēs esam ļoti interesēti uzklausīt jūs, kas jums ir sakāms, un esmu pārliecināts, ka kolēģi labprāt iesaistīsies viedokļu apmaiņā ar jums. Lūdzu, ministra kungs, vārds jums. Schönen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Paldies par uzaicinājumu un iespēju izteikties par šiem jautājumiem, kas mums visiem ir svarīgi. Jautājums ir, kā mēs varam pavirzīties uz priekšu ar nākamajiem soļiem, kas attiecas uz ekonomikas monetāro savienību un banku savienību, tur ir pēdējās nedēļās mēnešos sasniegti eh, labi rezultāti, virzoties uz priekšu, un esam uzņēmuši tādu tempu, kas ļauj īstenot vairākus lēmumus, kas vēl pirms dažiem gadiem šķita maz ticami. Pirmais progresa punkts, kas man liekas būtu jāatzīmē, ir tas, ka tagad ar banku paketi ir iespējams ECOFIN eh, arī panākt vienošanos, un tur ir sākt trialogs, un tas ir svarīgi tāpēc, ka šajā tekstā ir atrodama atrodams labs līdzsvars par to, kas ir nepieciešams, lielāka drošība, stabilitāte banku sistēmā un vienlaicīgi nodrošinot arī pietiekamu solidaritāti starp dalībniekiem. Uh, banku paketi, ko es vēlos vēlreiz uzsvērt, ir prasījusi lielu saprašanās un vienošanos starp dalību valstīm, lai nonāktu līdz tam punktam, kā dalību valstis var to atbalstīt. Vienlaicīgi tas ir arī kā priekšnosacījums, ka tas tomēr ir kompromiss. Būtu kļūdaini pieņemt, ka banku pakete ar atšķirīgiem kritērijiem netiktu realizēts, bet ka tas tomēr ļautu virzīties uz priekšu citos uh, punktos. Nē. Šis solis tika uzskatīts par nākamo svarīgo un nepieciešamo soli, kas ir jāizteno, lai padarītu par iespējamu visu pārējo jo ir nepieciešams nonākt pie globāli kvalitatīvas un uzticamas banku sistēmas. Īpaši vēlos atsaukties uz to, ka ir jābūt apdrošinātiem noguldījumiem, kuriem ir jābūt pieejamiem. Un ja tur tiktu mazinātas prasības, tad mēs nonāktu pie ļoti garas eh, reformu eh, programmas, kas neļautu to ātri īstenot. Katrā ziņā banku paketē eh, ceru, ka tas rezultāts, pie kā mēs nonācām padomē, ļaus atrast arī vienošanos ar parlamentu. Un tas būs ļoti svarīgs solis uz priekšu Eiropas Savienības kontekstā, kas mums ir tik ļoti nepieciešams. Uh, Un tik tiešām mums ir nepieciešams spērt soļus uz priekšu, kas var balstīties uz pieņemto banku paketi, un tad ir jārunā par to, eh, kā mēs tālāk attīstam Eiropas stabilitātes mehānismu ESM. Tur ir vairākas alternatīvas. Uzsvēršu dažus aspektus, kas man šķiet svarīgākie. Ja mēs eh, mainīsim kaut ko saistībā ar ESM, tad mums to vajadzētu darīt vienā reizē, nevis piecās, sešās eh, atsevišķās reizēs. Tātad, ja mēs izlemjam kaut ko mainīt, tad vajadzētu apkopot visu, kas ir maināms, izdiskutēt un tad ar vienu piegājienu mainīt eh, kaut ko, lai var sagatavot līguma grozījumus, kas ir nepieciešami. Un eh, tas ir arī iekļauts tajā priekšlikumā, kuru esam sagatavojuši kopā ar manu franču kolēģi. Uh, un e, prezentējuši padomēji. Pirmais punkts ir tāds, ka mūsuprāt ESM var uzņemties Eiropas Savienībā tāda valūtas fonda pienākumus. Tas, mūsuprāt, ir svarīgs solis uz priekšu, jo jau šobrīd FSF e un ESM e, īsteno ļoti noderīgu darbu, stabilizējot situāciju tajās valstīs, kurām rodas grūtības ar piekļuvi finanšu tirgiem, Mēs eh, tuvojamies tam, ka varēsim sekmīgi noslēgt Grieķijas programmu, kas, manuprāt, ir labs signāls eh, par Eiropas solidaritāti, bet ir nepieciešams eh, atzīmēt, ka šīs programmas apmērs ievērojami pārsniedz jebko, ko Startautiskais valūtas fonds jebkad ir darījis. Šeit nav runa par mazu reģionālu Eiropas programmu, bet gan par milzīgu programmu, ko Eiropa ar savām stabilizācijas institūcijām ir spējusi arī īstenot. Esmu pārliecināts, ka ir svarīgi turpināt darbu šajā virzienā un jāparedz ir ESM šādas iespējas. Mums ir nepieciešams arī lemt par to, kā tālāk attīstīt banku struktūras. Mums ir vienotais noregulējuma mehānisms un iespējas, ko tas dod. Tas eh, prasīs jau ir garāks diskusijas, un tagad ir nepieciešams uh, Um, nostiprināt šo sistēmu. Kopējais atbalsta mehānisms arī ir nepieciešams. Un tas ir jāsasaistā ar ESM. Tad, ja mēs varam izdarīt šīs abas lietas, attīstam gan valūtas fonda ideju, gan paredzam arī atbalsta mehānismu, tad ir spērti svarīgākie soļi šajā reformu virzienā. Ko šeit vajadzētu ņemt vērā mūsuprāt? Attiecībā uz ESM eh, tas arī eh, līdz šim nav darīts. Banku tiešā rekapitalizācija. Tas, eh, protams, nozīmē, ka ir jārezervē ievērojams kapitāla apmērs. Un, ja to dara ar atbalsta mehānismu, tad to vajadzētu arī mainīt, eh, lai to būtu iespējams izdarīt. Tālāk rodas jautājums, ko mums darīt ar valsts vērtspapīriem. Domāju, ka mēs varētu izveidot jaunu režīmu, respektīvi pateikt, ka visa eh, valsts parādu restruktūrizācija ir iespējama. Un tādējādi varētu arī valsts aizņemšanos turpmāk organizēt. Un to varētu īstenot visās Eirozonas valstīs vienlaicīgi, kas ļautu nodrošināt e, augstāku sistēmas stabilitāti. Ir vēl arī priekšlikumi no komisijas attiecībā uz to, ko darīt mums ar NPL, šiem sliktajiem kredītiem. Jādiskutē par to, kādi ir mērķi lai mēs saprastu, cik daudz mums ir jāpaveic šajā jautājumā. Mēs no, vēlētos to redzēt kā 5% kā mērķi. Un tad e, vēsturiski uzkrātie šie sliktie kredīti atsevišķās valstīs, arī tur ir jāatrod risinājums, lai nonāktu pie um, vienotas pārvaldības. Un tas būtu, manuprāt, arī ļoti saprātīgi. Tad to visu izdarot, eh, mēs varētu nonākt pie tā, ka šis atbalsta mehānisms eh, jau agrāk tiek ieviests nekā tikai 2024. gadā. Manuprāt, tas arī ir ļoti svarīgi pārliecināties, lai tas arī visur vienlaicīgi būtu spēkā. Tas ir svarīgi sistēmas stabilitātei. Uh, gan atsevišķām banku sistēmām, gan atsevišķām dalību valstīm. Ir sarežģīti, ja dažas dalību valsts piedalās un citas nē. Ir jāizstrādā sistēma tā, lai tas viss ir vienlaicīgi iespējams, tā kā mēs to esam iedomājušies. Ir vēl vairāk jautājumu, kas ir svarīgi. Edis, par ko noteikti tiek diskutēts, mūsuprāt, vajadzētu sākt diskutēt par ceļa karti, kā tā varētu izskatīties šajā jomā Protams, ka ir ļoti daudz arī sarežģīti aspekti saistībā ar Edis, bet ir jāsāk strādāt eh, šai virzienā. Jārunā arī par fiskālās kapacitātes stabilizēšanu Eirozonā. Ir daudz dažādu priekšlikumu, man tie liekas arī interesanti. Mēs esam pārunājuši lietas arī ar mūsu franču kolēģiem jo mums ir jāsaprot, kas īsti ir tie svarīgākie un vajadzīgākie instrumenti. Un dažas lietas mums ir skaidrs, un tās es arī vēlos prezentēt jums. Uzskatu, ka mums ir jārīkojas Eiropas Savienības ietvarā. Līdz ar to fiskālās kapacitātes eh, sistēmas ārpus Eiropas Savienības nebūtu jāapspriež. To mums būtu jāapsver kopā ar finanšu ietvaru nākamajiem septiņiem gadiem, uh, lai mēs varam arī konkretizēt šīs lietas. Un ir dažādi priekšlikumi, tā skaitā no komisijas. Un tad jautājums, kas mums būtu apspriežams, ir, vai e, vajadzētu diskutēt par pārapdrošināšanu attiecībā uz bezdarbniekiem. Nu, tas ir jautājums, kas jau ir izmēģināts un aprobēts, eh, tas ASV tiek darīts, un arī Vācijā tiek strādāts pie šīs idejas atsevišķās federālās zemēs. Un nu, katrā ziņā ir līdz ar to prasības būtu dalību valstīm izveidot eh, uzkrājumus, fondus, no kur varētu finansēt E, šādus e, apdrošināšanas gadījumus, bet jautājums, kā šī sistēma tikt galā ar masveida bezdarba gadījumiem, piemēram, kas krīzes rezultātā varētu iestāties. Kopsavilkumā varu teikt, ka šobrīd, manuprāt, ir iespējams spērt e, liels soļus uz priekšu, piemēram, trilogs par trialogs par banku paketi, kas, manuprāt, drīz būtu noslēdzams Mēs varam tad spērt tālāk soļus attiecībā uz ESM, ko es jau apskatīju, un vienlaicīgi arī debates par to, kā stiprināt stabilitāti Eirozonā saistībā ar fiskālās kapacitātes stiprināšanu, ko tas īsti nozīmētu. Un, ja mēs to varam attīstīt kā labu diskusiju, mūsu starpā tas būtu ļoti noderīgi. Kā jau es sākumā sacīju, mēs esam uzņēmuši labu tempu ir iespējas veikt labas reformas Eiropā, mums vajadzētu izmantot šo iespēju pavirzīties uz priekšu. Manuprāt, tas ir nepieciešams. Mums šobrīd ir ekonomiski labi rādītāji, to jūs visi zinat. Daudzās Eiropas valstīs tiek izpildīti tie kritēriji, ko mēs esam noteikuši. Un tas ir tas brīdis, ka mums ir jāstrādā pie sistēmas tālākas izbūves lai būtu iespējams ātrāk un efektīvāk reaģēt uz nelabvēlīgām situācijām, nekā tas bija iepriekšējā krīzē. Paldies! Paldies, ministra kungs, par jūsu visaptvarošo prezentāciju, par jūsu nostāju, Vācijas nostāju. Tas viennozīmīgi bija interesanti. Protams, kā parlamentārās komitejas pārstāvēm mums ir savs viedoklis. Varu tikai atgādināt eh, padomēji, ka procedūra balstās uz diviem vienlīdzīga līmeņa tekstiem, un abām pusēm ir jāmēģina atrast kompromisu. Un, eh, tas nav tā, ka pieņemiet visu, ko mēs eh, piedāvājam, vai arī vienošanās nebūs. Mums ir nepieciešams visiem identificēt eh, kompromisu iespējas un iespējams arī piekāpties, lai nonāktu pie kompromisa. Tā darbojas likumdošana Eiropas Savienībā. Tad jūs pieminējāt vairākus jautājumus, kas ir ļoti svarīgi. Esmu pārliecināts, ka kolēģi pievērsīsies tiem plašāk vēl. Līdz ar to uh, Tālāk nekavējoties dod vārdu pirmajam runātājam, Burhardam Balcam. Paldies, priekšsarētāji, ministra kungs. Mēs priecājamies, ka jūs šodien esat šeit ekonomikas monetāro lietu komitejā. Man arī īpaši prieks, ka Vācijas finanšu ministrs ir šeit manā pēdējā eh, sanāksmē, kurā piedalos Eiropas parlamentā. Tas ļoti labi saskan. Kā lūdzu? Langerkungs atkal ar dažādiem izsaucieniem traucē. Šis bija lielisks pārskats, kur jūs sniedzāt. Paldies jums par to! Un vēlos uzreiz arī norādīt, ka es pilnībā piekrītu jūsu ieskatam, ka šobrīd esam uzņēmuši labu tempu, ko mums vajadzētu izmantot. Vienlaicīgi es arī apzinos, cik plašas ir šīs prasības, cik atšķirīgi šie priekšlikumi, kas ir pieejami. Un no savas puses vēlējos eh, atzīmēt to, ka jūs pieminējat attiecībā uz ESM tālāk attīstību un atbalsta mehānismu. Kas, jūsuprāt, tuvākajā nākotnē ir realistiski sasniedzams? Ko mēs varam panākt? jo galu galā šādu uzņemto tempu ir jāizmanto. Un 2019. gadā ar jaunajām um, Eiropas vēlēšanām, jaunas komisijas sastāvu izveidi. Un tas noteikti būs gads Eiropā, kas varbūt neļaus mums strauji virzīt lietas uz priekšu. Līdz ar to no vienas puses ir jautājums, kur jūs redzat iespējas eh, pietiekami īsā termiņā kaut ko panākt EMU jomā. Un otrs īsais jautājums, kas man jums ir, mana kolēģa Pervanš Beres un es pēdējos mēnešos strādājām pie ziņojumiem par trīs Eiropas uzraudzības iestāžu ESA tālāk attīstību. Un jūs, kā Vācijas finanšu ministrs, vai jūs arī no padomes puses redzat šo vēlmi sadarboties ar parlamentu vēl šajā sasaukumā, lai nonāktu pie vienošanās? Jo, diemžēl, līdz šim no padomes puses mēs redzam tādu, zinām, vilcināšanos, tāpēc man ļoti interesē Vācijas finanšu ministra viedoklis. Paldies! Paldies par jautājumiem. Es jau centos tikko atspoguļot diezgan plašu darba kārtību. Vismaz mums jābūt ir ambicioziem, lai risinātu vispirms visu, kas ir saistīts ar banku paketi, pēc tam ESM un visiem jautājumiem, kas ar to saistās. Kas attiec uz pārējām divām debatēm? Arī tur būtu jāvirza strauji uz priekšu, bet tur laika grafiks ir grūtāk izprotams, jo ir jāpanāk vienošanās pirms, ko tas īsti nozīmē. Jo dalību valstīm tur ir ļoti atšķirīgi viedokļi, tāpat kā tas ir parlamentā. Un labs solis uz priekšu jau ir tas, ka fiskālās kapacitātes jautājums kā tāds tiek apspriests. Ka mēs to darām Eiropas Savienības ietvarā. Un tad jāskatās, kā tas viss iet kopā. Domāju, ka daudziem svarīgi būtu tas, ka mēs šos instrumentus varētu padarīt par efektīviem, lai tos varētu īstermiņā izmantot, reaģējot uz kādām situācijām. Vienlaicīgi jārada gan arī situācija, kurā pašu atbildība par to, kas notiek e, pašu valstī, nepazūd. Un tie, kas šādu fiskālo kapacitāti vērtē diezgan skeptiski, ja šī koncepcija būs pareizi izstrādāta, līdzsvarota, tad šīs valsts varētu piekrist, redzot, e, ka tas dod lielāku stabilitāti, viennozīmīgi neapdraudot to, kuram ir galvenā atbildība par valstī notiekošo. Uh, Vēl, vēlos norādīt, ka šai diskusijā ir svarīgs arī apsvērums par to, vai diskutējot par finanšu transakcijas nodokli, mēs uh, virzīsimies uz priekšu ātrāk nekā tas ir bijis iespējams pagātnē. Mēs esam gatavi apspriest e, vēlreiz šo jautājumu ar dalību valstīm un rast kādu virzīšanos uz priekšu viens no aspektiem šeit ir Francijas prezidenta žests, kurš sacīja, ka jāorientēsies pēc Francijas nodokļu modeļa, tad viņš būtu gatavs eh, atbalstīt eh, šīs sistēmas izmantošanu Eiropas līmenī ka tas varētu kļūt par vienu no Eiropas Savienības pašu resursiem. Tas padarīs man šo ideju par interesantu, jo pēkšņi ir radusies perspektīva, ka kaut, kaut kas ir pieejams, eh, tāds, kas eh, dotu ieguvumu jo pašas valstis tiešā veidā neko neiegūst no šī nodokļa, bet e, šie resursi, pašu resursi Eiropas Savienībai ļautu samazināt dalību valstu iemaksas individuālās. Un tas, protams, e, palīdzētu panākt e, vienprātību. Šīs, šī priekšlikuma sasaisti ar diskusijām par budžetu kā tādu varētu būt labs brīdis, kad ir iespējams kaut ko arī panākt. Un vēl viena lieta. Arī attiecībā uz CCTB mēs varētu pavirzīties uz priekšu šo no, uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Jā, nu, temats, protams, ir sarežģīts par uzraudzības jomu un šīm SA aģentūrām jāskatās arī šo sadarbību starp Eiropas līmeni un nacionālām iestādēm, lai tas labi darbotos un neradītu papildu administratīvo slogu. Es eh, saprotu, ka jūs arī skeptiski novērtējat dažus priekšlikumus. Pervanš Beres. Paldies tālāk, Pervanš Berens. Lūkšu pieturēties pie divām minūtēm jautājumu uzdošanai un trīs minūtes tad būs jau atbildēju uz jautājumu. Lūdzu. Nu, uzreiz jau jūtos sašutos par šādu uzaicinājumu. Gribu jums vaicāt eh, par pēdējo jūs minēto punktu, respektīvi budžeta kapacitāti. Jūs runājāt par priekšlikumiem un eh, deklarāciju no Oltenberga kunga paredzēta sistēma – kas nodrošinātu, piemēram, lūk, bezdarba apdrošināšanu. Vai jūs esat gatavi strādāt, lai šo priekšlikumu padziļinot, un kā jūs grasāties to iestrādāt šeit pašreiz notiekošajās sarunās par budžeta kapacitāti Eirozonā, bet arī vienlaikus debatēs, kas norisinās par daudzgadu finanšu plānu? ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Domāju, ka šobrīd netiek pietiekam daudz atgādināts, ka Eiropas zonas smagsvars šai kopējai IKP pēc Brexit pāries no 73 uz 86 procentiem, un tas, protams, mainīs šo kopējo spēku samēru attiecībā uz uh, arī šīm sarunām un tur norisinošajamies pasākumiem. Turklāt arī gribu zināt, kā jūs šo priekšlikumu salāgojat ar ko, komisijas ideju par atbalsta mehānismu investīcijām stabilizācijas funkcijai. Viens process virzās uz priekšu ātrāk nekā citi, un vai nevajadzētu tomēr nākt klāt ar priekšlikumu, kas ļaut šos abus kombinēt? Vienlaikus piesaistot lūk atbalstu investīcijām un attiecīgi piesaistot budžeta jautājumus. Domāju, ka tas būtu liederīgi arī šā gadījumā bezdarba apdrošināšanas kontekstā. Paldies par jautājumu. Centīšos atbildēt uz to īsi. Pirmām kārtām vēl jābūt diskusijām par to, vai šāda veida bezdarba apdrošināšanas sistēma vispār būs vajadzīga, jo šeit nav, nerunājam par tādu vienotu bezdarba apdrošināšanu. Tā ir tāda īsta fatamorgāna, nedomāju, ka pie tās nonāksim. Uh, bet vienkārši jāņem vērā visas šīs dažādās sociālās struktūras, apdrošināšanas struktūras, sociālā nodrošinājuma struktūras, kas ir dalība valstīs, un tad varbūt var piedāvāt šādu papildus apdrošināšanas slāni e, krīzes gadījumā, kur tad būtu kaut kāda veida ieguldījumi, un kas ļautu bezdarbu gadījumā, nu, piemēram, divus gadus ļautu kaut kādu veidu grūtībām tikt cauri. Par to mēs šobrīd runājam, un eh, nu, šis process šķiet ir aizsācies, ir ļoti tādas plašas pārdomas par to visu, kā jau tas vienmēr mēdz būt ar šādiem sarežģītiem priekšlikumiem. Ne katrs ir pārliecināts, ka to vajadzētu, bet, nu, uz priekšu virzāmies. Tālāk par daudzgadu finanšu plānu runājot arī šeit, eh, jādomā par to, lai šī sistēma pirmām kārtām būtu tāda paš, eh, pašpietiekama un mums nevajadzētu to attiecīgi mm, ar, ar to ietekmēt fiskālo kapacitāti te vēlos uzsvērt to, ko jūs teicāt, ka jautājums par eirozonas maksu ar kopēju Eiropas Savienībā, tas vēl jāsaka, vēl pat nav tāds īsti aplēsts. Jebkurā gadījumā domāju, ka tam būs, protams, sekas eh, tieši tā, kā jūs minējāt. Jā, jūs sakat, lūk, ka lūk, vairāk kā 5, 85% IKP nāks tieši no eirozonas, un domāju, ka tas šo eiro mm, mm pievilcību tikai vairos. Un līdz ar to, domāju, būs arī tālākas jaunas debatas. To iepriekš paredzēt nevar, kā tas virzīsies, bet jāsaka, notikumi te, zinām, ir gaidāmi. Un, nu, jā, jā, vienkārši jāgaida un jānovēro, kas notiek. Tālāk. Jautājums par komisijas priekšlikumu. Nu, tas šķiet interesants, tāpēc, ka tas runā vienkārši par šo tēmu, un pie, bet par to, kurš konkrēti modelis tiks izvēlēts, nu, par to vēl pamatīgi jādiskusē, jādiskutē. Nedrīkstam vienlaikus dubultot, piemēram, arī EIB funkcijas. Ir tas viss jāorganizē nedaudz citādāk, nevar būt arī tā, ka nekādas reformas nenotiek, un tāpēc ļoti uzmanīgi jāraukās uz to, ko dara EIB, ko, ka, kas tur notiek papildus, un tad kāda veida kredītsaistības, kur var uzņemties vēl papildus Eiropas Savienība. Un tas ir ļoti pamatīgi jāizsver. Bet, nu, katrā ziņā šīs tēmas visas padziļināti tiks skatīts, un tad, nu, redzēsim, kas beigu beigās eh, nāks tā visa rezultātā kā secinājums. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Johims Starbatī. Ja ministra, zunächst herzlichen Dank. Ministra kungs, pirmām kārtām paldies, ka lūk nolasījāt šo savu runu. Savulaik Inanš, fin, Itālijas fin, ekonomikas ministrs, bija atbildīgs arī par nodarbinātības jautājumiem. Viņš nāca klajā ar savu Eiropas bezdarba apdrošināšanas schēmas priekšlikumu un ideju. Viņš toreiz pauda argumentus, ka gadījumā, kad, piemēram, ir problēmas ar mājas kursu un jāpielāgo attiecīgi darba tirgus vajadzību, tas ir viens no, no, no grūtākajiem pielāgošanas veidiem, un tāpēc ir vajadzīga šāda kopēja bezdarba apdrošināšanas schēma. Un toreiz toreiz e, tika izmantoti dažādi argumenti arī pret, nu, nevienlīdzīgs sadalījums un tam līdzīgi. Nu, Jūs esat ierodinājuši pārapdrošināšanas schēmas, nu tas nozīmē, ka liela riska pie apdrošināšanas, tajā brīdī, kad apdrošinātājs nevēl šos riskus uzņemt, viņš nodod tos tālāk, maksā par to prēmijas un tātad nu, īsteno šo pārapdrošināšanu. Tas šis prēmijas atkal parādās kapitāla tirgū un tad, nu, pie zaudējuma nomaksas gadījuma tas viss paķaidīt aiziet tālāk. Nu, tam visam, protams, ir vajadzīgs laiks un arī pašu kapitāls nenoliedzam, un tāpēc gribētu no jums konkrētāk dzirdēt par to, kā jūs iedomājaties šo bezdarba um, pārapdrošināšanu. Ja jūs izvēlaties Amerikas modeli, tad kāds tas ir? Vai tas ir vienkārši tādi, eh, nu, vienkāršots iemaksas, jeb um, izmaksas, kas notiek ar deficītu? kas uh, tos identificē, kāda veida pašu kapitāls pieejams izmantošanai, kā šie mm, zaudējumi tiek novērsti. Eh, ir arī ļoti dažādas konjunktūras, ir citur pārpalikums, citur deficīts valstīs, tas viss ir ļoti atšķirīgi. Nu, pārpalikuma gadījumā varētu kaut ko vēl, teiksim, atmaksāt atpakaļ, bet, ja, piemēram, ir cita veida situācija Eirozonā, nu, respektīvi, nebūs šāda veida konjunktūras kustības, tad tādā gadījumā kolēģis tiek pārtraukts. Desmit sekundes. Nu, tā tad. Es atvainojos, mums ir jārespektē atvēlotais laiks. Jūs esat jau pārsniedzis jautājumu uzdošanai noteikto laiku divas minūtes. Paldies par jautājumu. Vēlu vēlreiz uzsvērt, ka, kā jau teicu, es domāju, ka šāda vienota bezdarba apdrošināšanas sistēma Eiropā iespējama nebūs attiecībā uz visām šīm 27 7 ļoti dažādām struktūrām un pieejām bezdarbam tā tam, lī, un tam līdzīgs. Domāju, ka tas nebūs iespējams. Ekonomika ir tik atšķirīga šajās dalībvalstīs, to būtu ļoti sarežģīti izveidot. Un turklāt atsevišķās Eiropas valstīs bezdarba apdrošināšana, ilgdarba bezdarba apdrošināšana vispār nemaz nepastāv. Un uh, līdz ar to uh, nu, tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai šāda kopēja sistēma varētu tikt veidota. Līdz ar to uh, nu, nav visai reāli. Tomēr uzskatu, ka šis jautājums ir padziļināti izskatāms Un, eh, nu, tā gadījumos, kad ir kaut kādas eh, aizdevumi bijuši, tad tie ir jāatmaksā un tā tālāk. Tad, tad dažādi veidi varianti, kā to visu var īstenot, kādi transferi, kā, kur ko kā izslēgt. Un arī jāraugās, protams, vai šī sistēma kopumā darbojas, neskatoties uz dažādajām sistēmām eh, dalību valstīs. Un tāpēc es personīgi ieteiktu šīs diskusijas uzsākt. Uh, bet vispirmām kārtām uzmanīgi paraudzīties, e, ko no kuras sistēmas var mācīties, kā tās visas kombinācijā strādā un kā var virzīties uz priekšu. Un vai tas ir to vērts? Nu, skaidrs, ka to kopējo problēmu struktūra krīzes gadījumā visā Eiropas Savienībā atrisināt nevarēs. Bet šādā veidā var rēģēt uz kaut kāda veida konjunktūras šokiem konkrētās dalību valstīs. Un tad, eh, nu, varam mācīties no tām valstīm, kuriem svetīgi ir, ir veiksmīgi tas ir izdevies. Es, piemēram, vā, kā Vācijā par šo jomu atbildīgais ministrs um, raudzījos uz to, lai, piemēram, eh, visa šī sociālā nodrošinājuma maksājuma iet pareizā virzienā, tiek arī tajā brīdī, kad ir krīze, tātad, lai pēc tam šī, nu, pārapdrošināšanas schēma, nu, varētu palīdzēt atkal atgriezties sistēmai, nostāties straujāk uz savām kājām. Es domāju, ka mums arī nemitīgi jādomā par to, ka ir divas lietas, kas šeit sapas kopā. Pirmām kārtām šī kopējā valūta, eiro, un um, darba ņēmē brīva pārvietošanās. Uh, Un e, šāda vienota valūta stāv par iespējami tikai tad, ja šāds princips pastāv. Nu, tad attiecīgi par to, lai šī telpa atbilstīgi darbotos, mums arī jāpadomā. Paldies, saka priekšsādātājs. Ļoti interesanti. Polfs Klīns, ministra kungs. Pirms pāris nedēļiem Grieķija no trešā, tika, nu, palaista vaļā, tā teikt, no trešās šīs glābšanas pakotnes Es biju delegācijas vizītē, tikāmies ar valdības pārstāvjiem, ar deputātiem Grieķijas parlamentā. Un jāsaka, šis sākotnējais optimisms diezgan strauji pazuda. Man šķiet, ka turpmākā attīstība lielā mērā ir visai, nu, ne, nu es pat teiktu, gandrīz neiespējama, kur ir iespējama šī izaugsme, ja atkal šīs procentu likums krīt un tā tālāk. Mani interesē. Uh, Tas, kā jūs un jūsu nu, partijas biedrs Moskavīs ir augās uz šo jautājumu, lai nebūtu tā, ka mēs nonākam pie ceturtās glābšanas pakotnes Grieķijai, at, Grieķijas atbalstam. Ko, kā jūs savas samamata nu, laikā, nu, tā tad raudzīsiet Grieķijas um, atbalstu? Nu, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, protams, arī ietekmēs situāciju. Um, ar, ar Bulga, izņemot ar Bulgārijas e, izņēmumu, nu jāsaka, pārējās valsts, kurās nav eiro, nav paredzējuši iesaistīties. Ko jūs ar kolēģiem darīsiet, lai atgādinātu arī pārējām valstīm, ka tās taču ir pauduši saistības iestāties kopējā valūtas savienībā? Un vienlaikus arī, kā jūs domājat, ierībužot šo ļoti plašos atvasināto instrumentu tirgus, kas taču arī iet triljonos, Un e, varbūt e, jūs sakāt, lūk, Francijas nodokļu sistēma te tiek minēta, bet vai tas ir tas labākais piemērs, kā piemēram e, šādā veidā aizsargāt nodokļu maksātājs? Nu, jāsaka, tie bija daudzi jautājumi. Pirmām kārtām um, atcerēsimies Nu, jā, par Grieķiju, jā, programma ir izbeigta. Es tomēr jāsaka, nevar piekrist jūsu skepsē, attiec, skepti, skeptiskai attieksmē uz tālāku attīstību. Es domāju, ka šobrīd eh, pēdējos gados, ja mēs paraugāmies uz Grieķijas pieaugumu un IKP, tad, nu, jā, ir tāda neliela, tā, tāda, eh, tāds, rā, tāds rāms, pieaug, nu, pieaugums pirms tālākas izaugsmes. Un līdz brīdim, kamēr Grieķija atgriezīsies pie tā līmeņa, kas bija pirms krīzes, protams, paies laiks. Uh, Un eh, jā, jāņem vērā arī, ka šī Grieķijas ekonomikas izaugsme jau nav nu, tikai tāda ideja pagrābta no gaisa, nē, tur esam uzmanīgi to visu izpētījuši. Ir pazīmes, kas norāda uz to, ka šī, pie, šis pieaugums turpināsies, un eh, domāju, ka mums vienkārši arī jātic nedaudz Grieķijas ekonomikai. Par to, vai būs vajadzīga tālāk atbalsta programma, nu, es jau no paša sākuma teikšu, ka tas jau ir tāds eh, šo, centiens atkal stabilizācijas, meha, stabilizācijas mehānismu izmantot gan Portugāls, gan Īrijas gadījumā, un tas tika atbilstīgi izmantots eh, tajā brīdī, kad tas bija iespējams. Un arī šajā gadījumā redzam, ka tas spēja nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti. Nes, un eh, šai gadījumā mm, centīsimies līdzīgi Grieķiju atbalstīt. Un vienlaikus, protams, uh, Eh, cenšoties pārliecināties, ka viņi arī paši spēj rīkoties. E Eirozonu jūs man vēlreiz pārveicājāt. Domāju, ka nu, valūta pati pārliecinās šīs valstis. Un eh, tas vien jau, ko, eh, kas te tika teikts, ka 85% no IKP nāks no Eirozonas, pārliecinās šīs pārējās valstis Eirozonai pievienoties. Thank you. Paldies, Ernests Urtasuns. Thank you, minister, for being with. Ministra kungs, paldies, ka esat pie mums šodien. Vēlējos pievienoties tam, ko teica Klīnca kungs par PFTT Un būtu nepareizi to saukt par finanšu transakciju nodokli, ja tur tiktu iestrādātas citas, citi, ele, citi elementi. Bet divi konkrēti jautājumi par ļoti konkrētu dokumentu um, atskaitas pa valstīm. Parlaments pie tā strādāja. Pēdējā darba grupā tā bija Vācija, kas nobloķēja šīs dokumenta virzību, jo nu, tā viņš šķiet, ka tā nebija gatava noslēgt sarunas. Es zinu, ka Vācijas sociāldemokrātiem CBCR ir iekļauts viņu vēlēšanu platformā, un es gribētu zināt, kāda ir oficiālā nostāja jums kā finanšu ministram attiecībā ar šo dokumentu un vai varam rēķinēties ar to, ka jūsu valdība virzīsies uz priekšu un pabeigs sarunas pie, um, par, pie šī jautājuma otram kārtām. Mesenberga vienošanās. Ļoti interesanti elementi, bet viena lieta, ko vēlējos pieminēt, Eiropas parlamenta loma turpmākajā Eiropas eh, valūtas fondā, piemēram. Es domāju, ka nebūtu pareizi turpināt to, ka tas norisinās tikai starpvaldību kontekstā un nav nekāda veida kontrols no šī parlamenta. Es domāju, ka arī parlamentā ir plašs vairākums, kas vēlētos, lai parlamenta kontroli pār šādu veidu tur nākotnē izveidojumu fondu tiktu nodrošināta. Gribētu dzirdēt, ko jūs par to domājat kā finanšu ministrs, par pirmkārt šāda veida, nu, starptautiska, ne, Eiropas valūtas fonda izveidi tādā vīzē, kas būtu pakļauta eh, parlamentu kontrolē. Paldies! Par valstu pārskatiem atsevišķi runājot. Nu, protams, ka tas var darboties tikai tad, ja visi piedalās šajā procesā. Tas attiec gan uz valstīm, gan dalību valstīm. Un nu, mums vajadzētu beidzot tiešām mēģināt atrast risinājumu. Tā lai mēs realitātē nu, uzlabotu šo situāciju ja paši pamati tiks izjaukti, tad tādā gadījumā uzvarētājs nebūs, vinētājs nebūs neviens, tāpēc ļoti piesardzīgi vēlētos virzīties uz priekšu, vēlamies, lai šis instruments būtu efektīvs un lietderīgs. Tā, lai tas eh, nāktu par labu uzņēmumiem un dalību valstīm, lai tie, šis instruments tiktu pieņemts, un tāpēc arī es esmu izvēlējies tādu piesardzīgu ceļu, iet tālāk, kas attiecas uz jūsu jautājumu par tālāko Eiropas valodas fonda attīstību. Nu, šķiet, ka mēs esam vienojušies par to, ka pirmajā posmā realistiski būtu īstenot reformu pakotni, kur ESM tomēr būtu starpvaldību sistēma. Jo pastāv reālas bažas un šaubas, vai šāds regulējums eh, varētu iet cauri Eiropas komisiju. jo mēs varētu sastapties ar visai lielām grūtībām tai gadījumā, ja mēs izvēlētos citu ceļu iet, un tāpēc es ieteiktu ESM reformas īstenot eh, pašreizējā ietverā, pielāgot attiecīgi to līgumiem un attīstīt tālāk šo starpvaldību sadarbību, un tad otrajā posmā mēs varētu rūpēties par to, lai tas norisinās atbilstīgi arī es eh, kontrols ietvaros, tātad divos posmos un labi funkcionējošs Mm, šāds fonds ar atbilstīgām funkcijām un tā tālāk. Nu, protams, eh, arī pie, ar līguma grozījumiem eh, nu, jāizteno tā, lai nebūtu kaut kādas tautas nobalsošanas referendumi, lai to varētu pieņemt dalību valstis. Kas, Jo šobrīd, jāsaka, neviens vēl nespēja aplēst, kā tas varētu darboties, un tā ir vēl viena lieta, tā tad arī ir politiski ļoti prātīgi jāvirzās uz priekšu, un pirmām kārtām nevajag mainīt šo tiesisko bāzi. Un tad pēc tam, nākamajā posmā, ja tikt, notiktu līguma, tiktu veikti līguma grozījumi, tad var arī ieviest šajā ziņā izmaiņas. Es gribētu vienkārši jūs informēt par to, ka daudzās dalībvalstīs, un es to ļoti labi zinu, jo esmu arī pats atbildīgs taču par šo jomu, bet ne, Vācija nav vienīgā. Ir dažādi veidi konstitucionālas prasības un problēmas, kas vispirmām kārtām jāatrisina, ja mēs mainām visu šos ietveru notikumus, kas, noteikums, kas attiec uz šādu potenciālu Eiropas monetāro ja valūtas fondu. Šobrīd Eiropas tiesā kā reiz eh, šonedēļ tiek skatīta lieta par, par ECB atbalsta programmām un par tā, šīm programmu atbilstību mm, Vācijas konstitūcijā un pašā pamatā ir jautājums par to, cik tālu šāda veida mm, lēmumi iejaucas, piemēram, nacionālajās tiesībās noteikt valsts budžetu un cik lielā mērā tas piederās parlamentam, demokrātijai un tā tālāk. Un eh, tur, vai, vai tas tie ir lēmumi, ko var pieņemt attiecīgie deputāti. Un to, mm, par to izteiksies arī Vācijas augstākā tiesa un tā tā, kur šis jautājums, protams, aktuāls ne tikai Vācijā, bet arī citur. Uh, Nacionālo parlamentu budžeta tiesības un kā tās tiek skārtas, ja lēmumi tiek pieņemti un kontroli citur. Un es domāju, ka mēs neizdarīsim nevienam pakalpojumu, ja mēs uzreiz tagad vienkārši metīsimies tam visam klāt un šos pamata demokrātiskos pārstāvības noteikumus kaut kādā veidā apšaubīsim nonā, no, noliekot tos Eiropas parlamentu rokās un ignorējot, piemēram, nacionālos parlamentus. Es domāju, ka tas varētu novest pie grūtībām, tāpēc es domāju, būtu prātīgi izmantot to ceļu, ko es nu pat aprakstīju, tātad pa posmiem. Thank you. Paldies, saka priekšādētājs skaidri gaiši jau pateicām, ja, ka, ja priekšlikums tiks pieņemts, tad mēs atbalstīsim pašreizējo ietvaru, kur nacionālajie parlamenti kontrolē um, šīs lietas. Bet no šīs diskusijas, protams, vēl tikai risināsies. Mārtiņš Šildevens, paldies priekšsādātāji. Paldies arī ministra kungs. Sociāldemokrāta šai valdībā tomēr vēl pastāv, un to mēs redzam šai gadījumā bet jūsu partija SPD jau arī ļoti lepojās ar to, ka tika pieņemts koalīcijas līgums nu, par Eiropas nākotnē tā tālāk, un tomēr jūs nu pateicāt, un te citēju jūs, ka Vācijas finanšu ministrs ir Vācijas finanšu ministrs. Un es domāju, ka nu, Eiropā daudzi no sociāldemokrātiem gaidīja vairāk. Te, piemēram, um, Vācijas eksports uh, uh, īpaši Eirozonā ir ļoti apjomīgs par, par strauju runāju, jā. It is really interesting. Um, wir stimmen ja vielleicht darin überein, dass der deutsche Exportüberschuss Tātad Vācijas eksporta pārsvars par citām tautsemniecībai pašā Eirozonā eh, nu, arī ir krīzes rezultātā radies. Un ja tagad investīcijas, piemēram, tiek veiktas Vācijā valsts infrastruktūrā un vienlaikus kreditēšanas apjomi pieaug, tad mēs esam spēcīgi no vienas puses, no otras puses investīcijas tādās vājākās ekonomikās var izlīdzināt konkurētspējas nevienlīdzību. Un tagad arī šis pieaugums militārajā jomā Vācijas vadības priekšā. Ir um, jāturpina, tas nedrīkst notikt uz citu ekonomiku rēķina. Vai jūs atbalstāt taupības politiku, kā to, piemēram, pie, ierosināja Šoible? Jo līdzekļi taču ir pieejami, acīm redzami. Uh, Nu, kā mēs zinām, taču šī izvairīšanās no nodokļiem, ja to apkarotu, mēs varētu gūt uh, miljardiem eiro. Ko jūs darīsiet? Ko jūs darīsiet nākumā, nākotnē, lai vērstos pret šīs izvairīšanās nodokļiem? Vai jūs arī domājat, ka mums vajadzētu uh, saglabāt pašreizējo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi Vācijā? Centīšos atbildēt uz tiem, uz šiem jūsu jautājumiem. Pirmām kārtām, kāda po budžeta politika īstenojam un kur investīcijas veicam, to varu jums pastāstīt. Vācijas budžets ir visai ekspansīvs, tad tas būs gan šogad, gan nākamgad, atbilstīgi finanšu plānojumam. Gada gaitā, pagājuši gadu tika izstrādāts šī gada plāns, tas tika vasarā jau likts priekšā, un finanšu plānojums uz vairākiem turpmākajiem gadiem šai sasaukumā arī tika attīstīts kā papildus ar papildus 50 miljoniem, miljardiem eiro. Tas nozīmē, ka budžeta politika, ko īstenojām, nes, neseko šim um, ekonomikas pamat uh, skolai un ka, lūk, um, līdzekļi jāizsno krīzes vajadzību. Nē, joprojām budžets ir spēcīgs, ir vērsts uz investīcijām, ļoti augsta ir investīcija, augsts investīcija īpatsvars budžetā, liels pieaugums no pagājušā gada šogad un arī uz nākamo gadu šāds pieaugums paredzēts. 10 miljardi eiro ir tas pieaugums, nekā tas bija sasākuma sākumā. Un visdrīzāk būs arī tālāki pieaugumi. Salīdzinoši liels pieaugums ir arī sociālajos izdevumos. Te runājam par daudzu veidu lietām, nezinu, bērnu dārziem un tam līdzīgi. Vēlamies uzlabot pilsoņu dzīvi, lai viņiem būtu labāks sociālais nodrošinājums. Tāpat vēlamies stabilizēt pensiju ienākumus. Attiecīgi nodokļu līdzekļi tieši šāda veida mērķiem tiek izdoti. Esam turklāt arī pārliecinājušies, ka ir iespēja dot ieguldījumu tālāk veicināt investīcijas Eiropā kopumā, kā jūs zinat. Tas te runājam par tādām publiskām infrastruktūrām daudzās dalību valstīs. Nu, īpaši tas saistīts arī ar Austrumu Eiropu un visiem šiem eh, ko, transporta koridoriem tas ļoti labi. Uh, Domāju, tikai atbalstu ir ir vienmēr atradīsies kādi, kas kritizē, nespējot konkrēti pateikt, kāpēc. Bet, ja mēs runājam par mm, izpildi, par pakalpojumu piegādi un tam līdzīgi, tad ir vajadzīga šādas infrastruktūras. Šī politika būs tāda arī nākotnē. Kas attiecas uz algu pieaugumu, tad šobrīd to pamazām piedzīvojam. To jūtam arī mēs vadībā kā nu, nodokļu apjomu pieaugumu. Tas ir tā, tā ir pozitīva attīstība, un tas, protams, piedā, tas, protams, saistīts ar tālāku izaugsmi. 90 Atcerēsimies arī par šo solidaritātes nodevu, kas tiek uh, samazināta, bet, nu, katrā ziņā šos līdzekļus mēs izmantojam izaugsmai. Un uh, kopumā šāda veida pozitīva attīstība būs ietekme arī uz citu valstu ekonomiku. Thank you, Jörg Melten. Jā, sehr geehrter Herr Minister, Thema. Nākamais runātājs Jurgs Meltens. Banku noregulējums man interesē. Ja es pareizi saprotu, ka ESM nākotnē e, garantēs e, caur banku noregulējumu fondu e, iespēju glābt bankas, bet viena banka nedrīkst apdraudēt visu eiro valūtu kā tādu, pat ja tā ir svarīga banka. Līdz ar to ESM var iejaukties tikai tad, ja ir tā sauktais domino efekts iespējams. Un tad ir jāglābi kreditori. Un šajā gadījumā ir runa par sistēmisku banku krīzi. Bet priekš tā ESM ir pārāk mazs. ASV Nordbank, jums tur bija personīga pieredze, tās glābšana izmaksāja vairāk kā 40 miljārdus eiro. Līdz ar to nevar arī runāt par to, ka Eirozonā kā tādā būtu izslēgta iespēja sistēmiskā krīzei. Šeit būtu varbūt jārunā par ECB izveidot glābšanas līniju, tādu eirosistēmas noregulējumu eh, likviditāti. jā, par ātru, un nu, es centīšos lēnāk mazliet runāt. Anglijas bankas noregulējuma aizdošanas eh, līnija varētu būt kā piemērs. Vai Vācijas eh, skatījumā šis nav tāds tīri fiskāls jautājums, bet eh, glābšanas kapacitāte ECB paspārnē, vai tas nav viņa mandāta pārkāpums? Mēs pēdējos gados esam spēruši ievērojams soļus uz priekšu, stabilizējot banku sistēmu, tīpaši Eirozonā. Un ja mēs apzināmies visu, kas ir izdarīts kopš 2008. 9. gada krīzes, mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu. Tas bija sistēmiskais risks. Un eh, savulaik. So, so like, kā amerikāņi rīkojas ar savām iestādēm, un krīze tas Eiropā nebija iespējams. Mēs toties esam radījuši daudz instrumentu tagad, un tas ir labi. Pie šiem instrumentiem pieder arī noregulējuma mehānisms, kas tiek finansēts no banku iemaksām un e, bankas, kas ir pakļauts šim mehānismam un ir sistēmiski svarīgas, e, pašas arī veic iemaksas šim fondam, lai konkrētajā gadījumā, kad tas būs aktuāli, varētu lemt par sistēmisku, sistēmiskas bankas krīzes ierobežošanu, lai tas e, neiet plašumā un neskar citas bankas Šobrīd e, tie runāja par 8%, un e, tad kreditori e, varētu, respektīvi noguldītāji varētu arī um, restruktūrizēt banku tālāk, lai šos sistēmiskos, varētu izvairīties no šiem sistēmiskiem riskiem. Nav tāda algoritma, kas tiktu piemērots, tas ir jāizskata un jālēm teikt jā vai nē. Un tam visam papildus vēl tiktu veidot eh, tāda nodrošinājuma sistēma, kas eh, ka ļautu no banku iemaksām nodalīt daļu, eh, ko uzkrātu, kas būtu jāskata ne tikai ar ESM kontekstā, bet arī par tādu pārskatāmu pasākumu kas būtu saistīts arī ar to, ka mēs to nekad vēl neesam izmantojuši šo iespēju par tiešo rekapitalizāciju bankām no ESM, ka mēs to likvidētu kā funkciju. Nu, nezinu, šī sistēma noteikti būtu stabila, spējīga rīkoties, un tur arī ir pārvaldība, un par to ir arī jāspēj ļoti ātri izlemt šāda iespēja būtu paredzēta, bet eh, arī tur ir paredzēts lemt katrā individuālā gadījumā attiecībā uz ESM rīcību un noregulējumu mehānismu. Nu, tas viss ir jāizveido vēl. Kas attiec uz likviditāti, Sistēmiski tie ir izprotami, bet es nedomāju, ka tas ir tuvākajos reformas soļos īstenojams, tāpēc tā ir diskusija, kas vēl ir jāorganizē, un es jau minēju tos tuvākos un svarīgākos punktus. Thank you, Barbara. Paldies, Kapelskundze, nākamā. Pozicionēt. Paldies, priekšsarētāji, paldies, ministra kungs, ka jūs ieradāties pie mums ekonu komitejā šodien. Uh, Vakar mums bija Ekofin priekšsarētājs e, no Austrijas, kurš sacīja, ka viena no prioritātēm prezidentūrai ir e, darba pabeigšana pie Banku Savienības un ka viņš ļoti stingri sekos uh, principam vispirms risku samazināšana, pēc tam risku dalīšana. Tā tad ceļa kārte. Tas, protams, ir svarīgs solis uz priekšu risku mazināšanu saistībā ar sliktējiem uh, kredītiem, to apjomu mazināšanu un e, vienotu atbalsta mehānismu izveidi. Pirmdien pie mums viesojās ECB e priekšsarētājs Dragī, un kurš par risku mazināšanu sacīja, ka ļoti daudzi pasākumi jau ir īstenoti un primāri jākoncentrējas uz solidaritāti. Tagad kāds ir jūsu viedoklis? vai arī jūs atbalstat prezidentūras pausto, ka riska mazināšanai ir jānāk pirms riska dalīšanas? Un otrs jautājums par finanšu transakciju nodokli. Austrija pēdējos gados, nu vismaz finanšu ministrs eh, Eiropas eh, līmenī ir bieži izteicies par šo jautājumu. Jūsu priekšgājējs sacīja, ka labāk būtu atrast globālu risinājumu, nevis mazu risinājumu. Jūs sakat, ka labāk zīle rokā nekā mednes kokā. Nu, tad eh, rīt, rīt būtu gatavs pat rīkoties pēc Francijas modeļa. Nu, vai jūs kaut ko konkrēti darīsiet, lai virzītu uz priekšu finanšu transakciju nodokļu jautājumu? Un vēl trešais jautājums. Jūs sacījāt, ka ir nepieciešams eh, veidot eh, jaunas finanšu kapacitātes stabilizēšanai, un vai jūs par tādu uzskatāt jauno programmu InvestEU? Uh, kas būs iestrādāti jaunajā finanšu pārskatā ar, ar portfeli, kur ir 650 miljārdi eiro. Vai tas, jūsuprāt, ir viens no nepieciešamiem pasākumiem jaunajā fiskālajā kapacitātes programmā? Brauchen, also, glaube, das... Jā, es domāju, ka risku mazināšana un solidaritāte, protams, iet roku rokā. Tas nozīmē, ka situācija ir mainījusies salīdzinot ar agrāko. Nav, eh, respektīvi, nekas nenotiek, jo vis, viena puse prasa riska mazināšanu, otra puse maska, vai prasa risku sadalīšanu, un tā tas viss arī paliek. Līdz ar to labs solis uz priekšu varētu būt pateikt, ka viss ir svarīgs un bez riska mazināšanas nekas banku paketē nevirzīsies uz priekšu. Un arī tas ir saistīts ar ESM. Es nedomāju, ka tur ir tādas aktīvas pretrunas vai pretnostatījuma. Ja mēs visi saprotam, ka mēs visi arī vēlamies šo nākamo soli, tad abas lietas ir jādara vienlaicīgi, un tad tas viss arī darbosies. Es tāpēc Eh, ieteiktu neskarīties tik daudz uz vārdiem, cik uz darbiem. Koordinēt šīs lietas ir nepieciešams, protams, neskatoties uz jau sasniegto, protams, jāņem arī citi aspekti vērā. T tad jūs jautājat par finanšu transakciju nodokli vēl. Nu, redzēsim. Mums ir jāskatās, ko mēs varam panākt. Iespējams, ka tas darbosies, ja to sasaistīs ar debatēm par budžetu. Tad parādās, manuprāt, jaunas iespējas, kas attiec uz konkrēto komisijas priekšlikumu. tur ir daži aspekti, kas seko šai nostāja, bet, manuprāt, labākais risinājums vēl nav piedāvāts. Paldies! Tagad mums jāsāk eh, grupēt jautājumus. Ester Delange. Yes, thank you. Jā, paldies, prieksādātāja kungs. Jūs eh, jau noteikti nebūsiet pārsteigts, ka es uh, uzdošu jautājumu gan par IDES, gan par MPL. Par IDES jūs ļoti īsi izteicāties, jūs teicāt, ka jūs esat pārliecināts, ka par to vēl taps diskutēts, jūs atsaucāties uz politisko sarunu ceļu karti, un jūs teicāt, ka tas ir saistīts ar veselu virkni citu jautājumu. Nevienam nav noslēpums, ka parlamentā viedokļi dalās par to, kādai vajadzētu būt nosacītībai, IDES un struktūrai un tā tālāk un tā joprojām. Un tomēr vairums deputātu deputāti ir pārliecināti par to, ka Banku Savienības e, izveidas pabeigšana ir jānodrošina pēc iespējas ātrāk. Tātad mani jautājums īkāk par šiem abiem. Un otrs, vai jūs uzskatiet, ka ar pareizo metodoloģiju IDES varētu strādāt tādējādi, ka nodrošinātu finansiālo stabilitāti, negraujot un nesatricinot e, dalību valsts sistēmas, tātad vai nacionālās sistēmas varētu pastāvēt IDIS paralēli. Tas ir pirmais. Otrais. Un par, NP, e, par NPL. Jūs teicāt, ka plūsmā ir paredzēti specifiski mērķi, un jūs teicāt, ka tiks izvērtēta arī vēsture, proti, vai jūs, runājot par vēsturi, skatīsieties arī uz valstīm, kurām ir pilnīgi atšķirīga eh, šī te finansiālā vēsture, proti, kā jūs to domājat visu salikt kopā? Fonfaitsekar kungs nākamais. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ministra kungs, liels prieks, ka jūs esat šeit. Sākšu ar vienu no piezīmēm. Pat mūsu kolēģis Starbatī jau sacījis. Eh, un es uzskatu, ka tas ir vēl viens pierādījums tam, ka, eh, ko jūs apsolījāt. Bet tagad mans jautājums, un tas ir saistīts ar finansēšanu un Eiropas publisko uh, Eh, publisko finansējumu 21. gadsimtā, proti kā taps kontrolētas ārējās robežas, eh, migrācijas krīze un tā tālāk. Kā tas viss eh, tiks finansēts, ilgspējīga attīstība, enerģijas jautājumi, varbūt palīdzēt arī Āfrikai. Tātad mans jautājums, kā jūs plānojat un kā jūs nodro, plānojat nodrošināt to, lai arī daudzgadu finanšu schēmā kā mēs zinām, diskusijas par to notiek. Vai iespējams, ka mēs varam piemērot citu algebru patreizajā situācijā, kad eh, ir dalība valsts, kuras nevēlas visas piedalīties šajās sistēmās, tā tad, lai Eiropas finansējums piešķirtu pievienoto vērtību Eiropas projektiem. Kirtas kungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, arī es vēlētos uzteikt ministra detalizēto atbilžu saturu un viņa proeiropeisko skatījumu. Es vēlos uzdot jautājumu saistīt ar Grieķiju. Grieķijā ir samilzus problēma, kas ir saistīta ar Grieķijas programmu finansējumu un arī tie smagie taupības pasākumi, kas ir nācis tam līdzi. Protams, starptautiskais valūtas fonds un tā tālāk, un Eiropas um, finansējums, bet um, mans jautājums politiskā līmenī. Jūs, ministra kungs, teicāt, un to saka arī Grieķijas ministra, ka ekonomika atzimst, un tomēr um, pensijas tika apcirtas pamatīgi pirms daudziem gadiem, un šajā jomā nekas nemainās. Tātad Grieķija ir bijusi spiesta savilkt jostu, un tas it kā izskatās no ārpuses smuki, ka ekonomika atkopjas, un tomēr jūs neņemat vērā, kā tas ir ietekmējis un burtiski sagrāvis politisko uzticēšanos un sociālo situāciju. Es domāju, ka eh, šo mantojumu pārņems arī nākamās valdības. Es varbūt vēlētos, lai Eirogrupa attiecībā par Grieķiju piemērotu elastīgāku skatījumu. Vai jums šķiet, ka tas eh, varētu izdoties? Paldies par dažādajiem jautājumiem, kas tika uzdot. Centīšos atbildēt uz tiem runājot par Edis, ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Mums ir Eiropas pārvaldība attiecībā uz banku noregulējumu mehānismu. Tas tiek lēmts Eiropas līmenī, un Eiropas iestāde to arī uzrauga. Jautājums, ko darīt pirms tam, ko darīt pēc tam, tas viss ir atbilstoši noteikumiem. Un tas viss arī tiek samērā labi īstenots. Tad, kad mums būs jau Edis, tad situācija būs tāda, ka pārvaldība būs dalību valstu pusē. Un tad ir atšķirība. Nav tā, ka viena iestāde par to lems, kā valde, noregulējuma valde, noregulējuma gadījumā, bet gan tiks garantēts visu laiku pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas. Un tad riski, kas mums jau ir, tikai pieaugs. Ir jauni riski vēl, kas tikai radīsies, mēs tos vēl nezinām. Tehniskās izmaiņas padarīs to iespējamu, kā tiek atvērts uzņēmums kaut kur, iz, izveidots kā banka un ar fintech līdzekļiem ievāc naudu no visas Eiropas un arī tērē visā Eiropā. Un tas var radīt ieguldījumu risku kas pārsniedz visu, ko mēs varam iedomāties šajā jomā. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi domāt par to, kā šis režīms tiek veidots, lai mums būtu vienoti standarti visā Eiropā. Kopā ar Edis jautājumu mums jārunā arī par NPL, par risku mazināšanu, par naudas atmazgāšanas apkarošanu Un jārunā būs arī par to, kāda nozīme e, ir valsts parādzīmēm banku bilancē. Nav tā, ka šie visi jautājumi arī būs atrisināmi, bet katrā ziņā tie ir tie jautājumi, par kuriem būs jārunā. Un tāpēc vajadzētu arī skaidri pateikt, ka mēs vēlamies diskutēt par šiem jautājumiem bet tas nav vienkārši izdarāms. Un svarīgākā atšķirība ir tāda, ka banku noregulējuma mehānismā runa ir par Eiropas līmeņu pārvaldību, un Edis gadījumā nē, tur ir runa par nacionālo līmeni. Tas ir ļoti atšķirīgi, un tas ir jāpaturprātā. Kas attiecas uz sliktiem kredītiem NPL? Šeit ir jāsako nospraustajiem mērķiem, To apjoms ir jāsamazina, tāpēc vajadzīgs mērķis, uz kuru orientēties. Un, protams, arī vajadzīgs veids, eh, kā rīkoties ar vēsturiski uzkrātajiem sliktiem kredītiem. Un tad varbūt uzraudzības struktūra eh, var vienoties eh, par kādu ticamu risinājumu. Bet kopā ar banku noregulējumu mehānismu vēlākajā sistēmā, kur nāks klāt arī noguldījuma apdrošināšanas sistēma EDIS, tur mums ir jābūt skaidrībai, ka mums ir pietiekami labs tiesiskais regulējums, lai noguldītājs savus līdzekļus, ko iegulda pērkot eh, savu pozīciju bankā, lai viņiem būtu iespēja panākt arī savu tiesību aizsardzību vēlākā posmā. Ja banka nevar atmaksāt līdzekļus, tas nozīmēs, ka tas e, liks nākotnē atturēties no ieguldījumiem. Līdz ar to mēs nevaram atļauties, ka bankas nav sekmīgas savu parādu atdošanā. Un tāpēc Dažos dalību valstīs šie spēkā esošie režīmi vēl ir diezgan tālu no tā, ko mēs vēlamies. Un šobrīd šie parādu pakets tiek e, tirgotas un runē par 10%. Tad jautājums ir, vai valsts tiesiskais režīms spēj tikt galā ar šādu režīmu. Daudzām valstīm vēl ir savu maizdarbu jāizdara. Tālāk eh, par Eiropas vērtībām un daudzgadu finanšu schēmu. Esmu pārliecināts, ka tur ir pietiekams manevrēšanas spējas, jo ir skaidrs, ka, ja mēs runājam par vienu procentu pārsniegšanu, kas nozīmē daudz, daudzās dalībvalstīs ievērojams eh, palielinājums. Dažām dalībvalstīm iemaksas var pat par 40% paaugstināties. Uh, tie būtu lielākie izdevumi vispār nacionālā budžetā, un tāpēc vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Es ceru, ka Eiropas parlamenta deputāti arī saprot, ka nevar veicināt populismu daudzās valstīs attiecībā uz to, kas būtu darāms, bet šiem pienākumiem, šiem uzdevumiem ir daudz manevrēšanas e, iespējas arī attiecībā uz ārlietām, uh, uz eh, aizsardzību, uz infrastruktūru, migrāciju. Tur ir pietiekams iespējas veicināt izaugsmas iespējas pētniecību. Es pieņemu, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir būtiski svarīgs, un nākamajā budžetā arī tam būs lielāka loma nekā tas ir šobrīd. Tad par Grieķiju bija jautājums. un lomu, kas ir starptautiskam valūtas fondam. Un tas, ko mēs šobrīd darām, e, mēs virzām Grieķiju atpakaļ pie finanšu tirgiem. Tas ir liels solis uz priekšu. Tas viss balstās ietvarā, kas turas uz uzticēšanos. Uh, ja neviens neusticēsies, ne iedzīvotāji, ne uzņēmumi, ne citas valstis, ne starptautiskie tirgi, tas nozīmēs, ka atgriešanās starptautiskajos finanšu tirgos būs liels izaicinājums. Un tāpēc ir svarīgi, ka ir panākt šī vienošanās attiecībā uz laiku, pēc programmas noslēguma, un tur visas, visi nosacījumi ir jāievēro neatkarīgi no tā, kas būs pie varas Grieķijā, jo nekas cits īsti nedarbosies, un tam jau ir pietiekama pieredze šobrīd. Var tikai ieteikt, censties nemēģināt eh, nonākt šajā situācijā. Censties šobrīd veidot uzticēšanos, tas ir galvenais priekšnosacījums, ka šīs ilgtermiņa ietvars, kas ir uh, caur ESF un ESM veidots, lai atmaksātu visu, veicinātu spēju pašiem aizņemties starptautiskajos tirgos. Protams, ka ir nepieciešama izaugsme, bet, kā jau sacīju, būtu liela kļūda atteikties no uzsāktā kursa. Katrā ziņā programmas mērķis jau bija arī nonākt līdz situācijai, kad programmu var izbeigt. Un šobrīd mēs arī varam ticēt, ka tas izdosies. Sadalās Kaulas fonds, protams, piedalās, e, tur vēl 10 miljārdu aizdevums joprojām ir spēkā. Pedro Silva Pereira. Nākamā Silva Pereiras kungs lūdzu. Čā. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms eh, arī es eh, vēlos sveikt mūsu vidū Vācijas ministru, un man īpaši tuva šķita ideja par Eirozonas, Eirozonas budžetu, kas veicinātu ne tikai stabilitāti, bet arī konverģents, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Trīs jautājumi. Pirmais par Eiropas stabilitātes mehānisma pārveidošanu un tā pārveidošana par Eiropas monetāro valūtas fondu. Jūs pieminējāt, ka ir nepieciešami būtiski soļi, bet um, savās atbildēs jūs jau ieskicējāt, ka jūs uh, runājat par divu etapu procedūru. Vispirms uh, starp valdību līguma pamainīšana un pēc tam sadarbība ar ECM un tā ierakstīšana Eiropas Savienības likumdošanā. Mans jautājums. Jūsu vēlamā reforma, kas veicinātu Eiropas Savienības vienotību un demokrātiju, vai tā nebūtu reforma ārpus Eiropas Savienības ar parlamentāro kontroli? Otrs jautājums. Uh, cik uh, liels ir šis solis, jo saskaņā ar deklarāciju ECM inkorporācija Eiropas Savienības likumdošanā saglabās pārvaldības struktūru. Ko tas nozīmē? Un visbeidzot, šīs, šo jauno institūciju e, funkcionēšana būs ekonomiskās situācijas novērtēšana dalību valstīs, tomēr <clears throat> nepārklājoties ar e, komisijas e, veikumu. Kā mēs zinām, tā šobrīd ir komisija, kur nodarbojas ar ekonomisko situāciju analīzi dalību valstīs. Tad mans jautājums, ko tad jaunā institūcija vēl varētu paveikt? Paldies, Langenkungs nākamais. Danke, Herr Minister. Paldies, Paldies ministra kungs. Eh, nu, kā kristīgais demokrāts var, var jums izteikt tikai un eh, vienīgi komplementus. Tiešām tik strauji jums izdevies tā visā iestrādīties. To gribēju uzreiz pateikt, lai arī jūs nesat no manas partijas. Pāris jautājumu, kas saistīti ar koalīcijas līgumu. Pirmām kārtām ESM. Jūs teicāt, vēlamies eh, nu, to veidot, bet tur teikts, ka Nacionālo parlamentu tiesības nedrīkst tikt aizskartas. Nu, man liekas, tas ir pilnīgs absurds. Vai jūs varat pastāstīt otrs iemesls? runājot par finanšu transakciju nodokli, par atskaitīšanos pa valstīm, atbilstīgo PVN reformu. Eh, un te jūs runājat, lūk, lūk 150 eh, miljonu eiro vien, ja pat miljārdu eiro par to, cik milzīgi aiziet zudumā izvairoties no dodokļiem. Uh, un uh, nodokļu politika, kas neatbilst maziem vidiem uzņēmumiem un tā tālāk. Kā jūs saskatāt iespējas turpmākos gados šais jomās kaut ko mainīt un kāda nepieciešama reakcija ir arī uz uh, Trumpa nodokļu reformu? Koalīcijas līgumā arī tiek teikts par, um, runāts par augstākiem ieguldījumiem uh, es budžetā pēc Brexit, par to saņēmu kritiku, saņemat kritiku, bet kur tad ir tās robežlīnijas? līnijas? 1,24% eh, ir tā augšējo robeca, 1,1% tikai un vienīgi. Paldies! Fernandes kungs nākamais lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Sveicināti mūsu vidū, ministra kungs! Es eh, vēlētos sākt ar sekojošo. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka jūs uzsver liekat uz ESM. Um, Un eh, jūs eh, esat izskatījis komisijas priekšlikumu, kur ECB peļņu vajadzētu izmantot, lai finansētu stabilitātes instrumenta aizdevumus. Šo stabilitātes instrumentu pie tā komisija šobrīd strādā un to pieslīpē. Ko jūs domājat par peļņas izmantošanu stabilitātes stiprināšanā? Bet eh, par īdus runājot. Jūs e, jau atbildēs to iepriekš ieskicējāt, ka e, šī regula, kur šobrīd pārskat kā parlamentārī padome, es uzskatu, ka šobrīd pastāv ļoti liels e, morāls risks, vismaz pēc manām domām, ka tā kā Eiropas institūcijas atrunā banku sektoru, nu vismaz uzrauga tā darbību, tad uh, mēģinot risināt un pat izvairīties no banku sektora problēmām, tad nacionālo iestāžu darbība un tieši šīs nacionālās iestādes būs spiestas saskarties ar varbūt Eiropas līmeņa lēmumiem, un gala beigās cietēji jau būs iedzīvotāji kurš pārvaldīs depozītu riskus, piemēram, jo patreizējā situācijā šķiet situācija ir izgājusi no eh, kontrolas un tas vairs tā nevar turpināties. Jūs runājiet, ka um, ir um, trialogos uh, turpināts runāt par šiem jautājumiem, bet ir ļoti daudzas eh, valsts, kuras vēlas, lai beidzot situācija tiktu uh, piebremzēta vēl bez tam jūs runājat par prudenciālu uh, valsts parādu pārskatīšanu. Man tomēr nav skaidrs, kāpēc tas tiek pielikts klāt idis debatēm, jo neviena monetāra sabiedri, neviena monetāra savienība jau nebūs pilnīgi bez riska. Protams, ka mums um, kaut kādā veidā ir jātiek galā ar šiem valsts parādiem, bet uh, ko jūs par to domājat? Paldies, saka priekšsēdētājs. Es uh, arī vēlētos šim um, jautājumam pievienot manējo, un tas ir saistīts ar vakardienas diskusijām, kad Elka Kēniga mums uh, pateica, Elke Kenig bija mūsu vidū un eh, runāja par šo te mehānismu rīcību. Šeit ļoti svarīgi ir pateikt, ka šis eh, mehānisms, iespējams, ka ja naudas varbūt šajā noregulējuma fondā nepietiks, tad nevar jau pateikt, ka ja gadījumā parlamenti pieņems kādus citus noteikumus, tad jau nevarēs uh, parakstīt šo regulējuma likumu. Tātad, kā jūs domājat novērtēt šo ļoti jutīgo problēmu starp pārvaldību un šo mehānismu? Tātad Marijas kungs, bet ļoti īsi. Paldies, prieksēdētāja kungs, ministra kungs. uzlieciet austiņas, es runāšu grieķiski. Ministra kungs. Vācija ir valsts, kas izpilda savas apņemšanās un solīto. Tāpēc mans jautājums. 42. gada 19. martā Vācijas okupējošie spēki Grieķijā atcēla nodokļu uzlika nodokli, un pēdējais maksājums bija 93. gadā. Jūs, kā ministrs, vai jūs turpināsiet atmaksāt šo aizņēmumu? Jo runa iet par desmitiem miljonu eiro parādu vai aizņēmumu, un šis te piespiedu aizņēmums kurš tika Grieķijai uzspies 42. gadā, tas nav pilnībā atmaksāts, vai jūs to atmaksāsiet? Paldies par šiem daudziem jautājumiem. Par ESM vēlreiz tika vairāk kārt vaicāts, kā tur pārvaldībai būtu jārisinās, un tam līdzīgi par to vēl būs diskusijas nenoliedzami. Es jums varu, protams, tikai sniegt savu viedokli. Uh, un to arī darīšu. Domāju, ka mums nav citas izvēles, kā veidot tādu struktūru, kur lēmumu pieņemšana sasaistīta ar dalību valstīm, kas um, tiek šo lēmumu rezultātā skārta. Visādi citādi, tad ir vajadzīga parlamentāra kontrola caur nacionālajiem parlamentiem. Tāpēc es gribētu iestāties par to, lai mēs nedzītos pēc tādas domas, kas nav realizējama. Jo vairākas dalībvalstis savu konstitūciju un tiesību sistēmu dēļ šādā virzienā nevarēs iet. Viņam nav nekādu iz, nekādas izvēles, viņi nevar šādai formai piekrist, un ir vajadzīgs tāds mehānisms, kas ir citādāks, un ka šos budžeta jautājumus atstāja Nacionālo parlamentu ziņā un pilnīgi skaidri. Tāpēc es ceru, Nu, un tad dzird no šiem jautājumiem arī tas izriet, ka mēs varam vēlreiz pie tā atgriezties, jo nav nekāds jēgas tiešām izdarīt šādus centienus. Jo, kā jau teicu, daudzākām dalībvalstīm, un mana dalībvalsts ir to starpā, nav iespējas šāda veida uzdevums deleģēt citiem. Tāpēc ir vajadzīgi strauji, atbilstīgi mehānismi, kas varētu tikt, piemēram, laista lietā arī, nu, burtiski no dienas uz dienu, nedēļas nogalē, lai pārliecinātos, ka pastāv zināma drošība. Bet cerēt, ka varēs to kaut kādā veidā apiet, nu, tas ir nereāli. Pat ja personīgi varbūt kāds to vēlētos, piemēram, kā es vai tam līdzīgi, bet valstī tas nav iespējams, jo ir konstitucionālas normas, tāpēc lūkšu jūs to likt aiz auss tas nav iespējams, jo tas tad ir iespējams tikai un vienīgi ar direktoru valdes lo, locekļu lēmumu pie, pie zināmiem kritērijiem un tam līdzīgi. Otrām kārtām jautājums, kas tika uzdots, kā nonākt no viena punkta līdz otrai un drošā, otram un drošā veidā. Tas nozīmē, ka pirmais posms pašreizējā līguma režīmā norisinās šādi, un pēc tam var tikt grozīti līgumi, šie Eiropas Savienības līgumi, un tad ESM var tikt veidots tā, ka tas tiek grozīts. Nu, līdzīgi kā tas ir ar EIB šobrīd. Nu, tas tad attiektos uz to, ka, lūk, Nacionālo parlamentu kontrola arī tad tiktu skārta un tam līdzīgi bet ir jābūt vienmēr mm, iespējai savienot abu šo parlamentāro kontroļu elementus. Nedrīkstam pārkāpt arī ēstiesību normas, arī tad, ja tas ir labu mērķu vārdā. Tas vienkārši lietas, ko nedrī, nevar kustināt šobrīd. Nu, lūk, tādi tie divi posmi, manuprāt. Un te šajā gadījumā spēka nav pat koalīcijas līgumiem, tā godīgi. Tālāk PVN reformas. Domāju, ka šeit jāvirzās uz priekšu, ir dzirdēti vairāki priekšlikumi, kas tiek izskatīti. Nu, gan eh, ir pārlikts uz priekšu tāds mazāks rauns, bet, bet darbs norisinās. Es ceru, ka šīs dažādās blokādes, kas ir izveidotas, tiks eh, atcelts, un tas nav tik daudz saistīts ar šo reformu priekšlikumiem, bet, eh, nu, ceru, ka izdosies nonākt pie vienošanās, tas būtu jauki. Vairāki vaicāja arī par to, kā peļņa un nodokļi tiek pārvirzīti uz vēlāku. BEPS, protams, ir aktuāla tēma arī Eiropas iekšienē, bet ne tikai tur. Un, ja jūs tā uzmanīgāk paskatījušies uz ASV nodokļu sistēmu, tad zinat, ka arī tur tiek īstenot ļoti strikti mēri šobrīd pret uh, nodokļu krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, un peļņas pārnešanu uz citām valstīm un tā tālāk. Līdzīgi kā tas paredzēts šeit. Tad, un domāju, ka kopumā arī starptautiskā līmenī tam vajadzētu nest tur panākt mm, rezultāts arī SAO kontekstā. Un tāpēc mums jā, jāraugās uz to, lai mēs nonākam pie tāda efektīvāka režīma, nekā tas ir šobrīd. Mm, tika runāts arī par valstu ieguldījumiem budžetā, cik liels varētu būt šis ieguldījums, kur tā robeža. Pie tā labprāt vēlreiz atgriežos. Es domāju, ka varam konstatēt, ka arī viens procents no, mm, kā, kā rādītājs ir tomēr saistīts jau ar pieaugumu budžeta kontekstā. Tas ir būtisks pieaugums. Un būtu labi, Ja mēs vēlreiz paraudzītos uz to, kāds ir šis pieaugums pat pie šādiem skaitļiem un kā tas eh, atsevišķās dalībvalstīs tad ir iespējams, kā to var izskaidrot dalībvalstīs. Un, ja runājam par pieaugumu, tad nevajadzētu pārāk sasapņoties. Tas ir svarīgs process, bet tas arī ir atbilstīgi un samērīgi jārisina raugoties uz, uz dalībvalstu budžetiem. Ēdis vēlreiz tika minēts. Svarīga tēma, kas jāapspriež. Ir jau labi teikt, ka mēs spriežam šobrīd par ceļu karti, kā tā varētu izskatīties, bet ir jau joprojām arī ļoti daudz neatbildētu jautājumu, daļu jau es minēju. Nu, var to ar tādu joku varbūt atbildēt. Kad es biju deputāts Bundestāgā, un mums bija problēmas ar Īslandes toreiz banku sistēmu. Daudz pilsoņi vērsās pie manis, teica, lūk, viņam sot naudu Īslandes bankā, un es gribu šo naudu atgūt. Un es toreiz teicu, nu, manā kompetencē nav nekādu iespēju un rīku šos līdzekļus jums atpakaļ dabūt. Un Nu, un es viņam toreiz ieteicu vērsties pie kādas bankas, kur nav nekādas drošības, kur li tad, nu, liela peļņa par to viņam toties bija. Nu jā, un tā tas ir arī šeit. Jo vairāk ir šo slikto kredītu, eh, jo situācija nedrošāka, un, protams, ka situācija var notikt visur, un tāpēc ir vajadzīgs šis drošības pilvens. Un, protams, eh, vienmēr var būt kaut kādas atsevišķas problēmas, kas nav saistīts ar kopēju sistemātisku nelaimi, bet, protams, tas var arī sakrist. Un tas arī saistīts līdz ar to par jautājumu, kad domājam par to, cik liels var būt valstu parāds un līdzdalība šādu risināšanā. Par pārvaldību es jau šķiet eh, runāju. Un nekas jauns jāsaka vairs nav šai tēmā man ko piemetināt. Question, no, sorry, sorry, Bet uz manu jautājumu, ministra kungs, par Vācijas eh, piespiedu aizņēmumu. Paldies, turpina prieksēdētājs. Vēlētos pateikties eh, Šolca kungam un pievienojos Langena kunga teiktajam proti jūs e, pilnīgi pārvaldat šos tehniski sarežģītos jautā, jautājumus, un to mēs ļoti augstu novērtējam. Mēs augstu novērtējam arī jūsu pro-eiropeisko skatījumu, un e, esam pārliecināti, ka mēs šo mūsu sarunu turpināsim. Es vēlētos tikai vēl pateikt vienu lietu. Mēs e, ļoti augstu novērtējam to, ka, kad eh, ISM izmanto dalību valstu naudu, tad eh, ir jābūt arī dalību valstu parlamentālai kontrolai. Tāpēc, eh, kad mēs to visu mēģinam ierakstīt Eiropas Savienības līmenī, mēs iestājāmies par IEB. Protams, tā ir nauda, kas nāk no dalību valstu budžeta.